Iniziamo. Dāmas un kungi, sāksim darbu. Buon anno a tutti. Sākumā vēlētos jums visiem novēlēt laimīgu jauno gadu. Protams, ka mums ir jāsāk darbs, un to mēs eh, sāksim darīt, tad uzsāksim darbu ar ļoti svarīgu tikšanos mums ir jāiepazīstās ar komisāru kandidātu lauksaimniecībai un lauka attīstībai. Daciānu Cialus. Mums ir jāatklās viņa viedokļi un domas. Laipni sveicam komisāru kandidātu šeit mūsu lauksaimniecības komitejā, un mēs jau iepriekš priecājamies par jūsu detalizētajām atbildēm, ko jūs sniegsiet uz jautājumiem, kas tiks uzdoti šīs tikšanās laikā. Es vēlētos uzsvērt, komisāra kandidāta kungs, ka šī komiteja ir paudusi savas bažas par komisijas dokumentu, kuru sauc reformas darba kārtībā globālai Eiropai. Šeit ir paredzēta resursu samazināšana kopējā lauksaimniecības politikā. Uh, Mēs paudām savas bažas un arī izbrīnu par to, kas notika jūsu priekšteces eh, Fišeras Bēles kundzes eh, vadības laikā. Mēs teicām, ka mums, protams, ir jādomā par kopējo lauksaimniecības politiku, un nav pienācis īstais brīdis, lai nāktu klajā ar tik vienkāršotu pieju. Tādējādi sāktos karš par resursiem, Tas noteikti neļautu Eiropai stāties pretī izaicinājumiem, ar ko tā jāsaskaras 21. gadsimtā. Fišera Bēl teica, ka šis dokuments neataino viņas nostāju. Es patiešām ceru, komisāra kandidāta kungs, ka jūs izteiksiet līdzīgu viedoklī šīs dienas sanāksmē. Bez tam komiteja ir vērsusi savu uzmanību jau vairāk kārt uz neseno krīzi Krīze galu galā ir skārusi ļoti daudzas lauksaimniecības nozares. Pirmā bija piensaimniecības nozare, kuru skāra cenu sabrukums. Arī daudz citas nozares ir jutušas krīzi. Mēs saprotam, ka mums ir jāņem vērā visas Eiropas vajadzības gan dienvidos, gan ziemeļos, gan austrumos, gan rietumos. Bet mēs Eiropu drīkstam uztvert tikai kā vienotu sistēmu, mums ir vajadzīga tāda iejaukšanās, kas atbilstu Eiropas sabiedrības vajadzībām. Mēs zinām, ka pilsoņiem un lauksaimniekiem ir atšķirīga situācija katrā no 27 dalībvalstīm. Kolēģi, es jums eh, tagad pavēstīšu, kāda būs procedūra šīs dienas sanāksmē. Ņemot vērā vadlīnijas eh, komisāra apstiprināšanai, tas ir 17. pants, mēs izvērtējam komisāru kandidātus balstoties uz uh, vispārējo informāciju, uz viņu apņemšanos darboties Eiropas labā, kā arī uz personīgajām garantijām par neatkarību, ko šie komisāri pauž. Mums tāpat ir jāizvērtē uh, zināšanas par portfeli, kā arī, iespēja, kā arī spējas uh, komunicēt. Ir jāsaka, ka pirms eh, uzklausīšanas komisāra kandidāts ir nosūtījis rakstiskas atbildes uz aptauju. Šīs rakstiskās atbildes ir iesniegtas eh, deputātiem visās valodās. Tagad pavēstīšu vairāk par eh, uzklausīšanas procedūru. Vispirms komisāra kandidāts teiks ievadrunu. Šī ievadruna nedrīkst pārsniegt desmit minūtes. Pēc tam mums ir paredzētas 2 eh, stundas un 40 minūtes jautājumiem. Sāksim ar politisko grupu koordinatoriem. Izteiksies viens koordinators no katras grupas. Pēc tam būs tā saucamā ping-pong sistēma, tad eh, mēs darbosimies 5 minūšu sadaļās. Viena minūte ir paredzēta jautājumu uzdošanai, divas minūtes komisāra kandidāts sniedz atbildi, pēc tam viena minūte tiek dota papildu jautājumam, ja tāds ir vajadzīgs, un uh, pēc tam ir viena minūte komisāra kandidātam sniegt atbildi šo papildu jautājumu. Protams, ja šāds papildu jautājums tiek uzdots. Es izturēšos ļoti strikti, es uh, deputātiem došu tiešām tikai vienu minūti uh, jautājumu uzdošanai. Jo īsāks jautājums, jo vairāk laikā komisāram būs eh, atbildēji un, protams, arī papildu jautājumam. Vēlētos skaidri norādīt, ka papildu jautājumiem patiešām ir jābūt papildu jautājumiem. Tātad šim jautājumam ir jābūt saistītam ar eh, komisāra sniegto atbildi. Nedrīkst pacelt pilnīgi kādu citu tēmatu. Uzklausīšanas beigās komisāra kandidāts var uh, teikt nobeiguma runu, kas nedrīkst pārsniegt 5 minūtes. Tulkošana, tulkojums ir pieejams 22 eh, valodās, līdz ar to ik viens var izteikties savā dzimtajā valodā. Šīs debatas ir pieejamas arī internetā, tās var klausīties tiešajā laikā eh, pa Eiropas parlamenta mājaslapā. Tāpat arī mājaslapā tiks nodrošināts ieraksts. Tiks sagatavots arī ziņojums par uzklausīšanu. Šis ziņojums būs pieejams pēc iespējas ātrāk. Tagad došu vārdu Dacienam Cielusam, lauksaimniecības komisāra kandidātam, viņa desmit minūšu uzrunē. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Chairman. Honor, honorable Chair Di Castro, distinguished members of... Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Eh, cienējamie deputāti, dāmas un kungi, esmu ļoti priecīgs, ka esmu ieradies pie jums eh, šorīt. Kāpēc? Stājoties spēkā Lisabonas līgumam, eh, kopējās lauksaimniecības politikas institūcijas beidzot ir oficiāli apstiprinātas. Tas nozīmē, ka Eiropas parlaments tagad ir tieši iesaistīts lēmu pieņemšanā par šo politiku. Es vēlētos jums apstiprināt, ka, ja jūs mani apstiprināsiet amatā, es savu stratēģiju uh, veidošu, ņemot vērā šo jauno realitāti. Kāpēc esmu par to priecīgs? Tāpēc, ka es zinu, ka uh, kopējās lauksaimniecības politi politikas kvalitāte un ticamība var tikt tikai stiprināta sadarbībā ar jums. Es zinu, ka uh, Es jau pazīstu daudzus no jums, kad es eh, darbojos kā lauksainiecības ministrs Rumānijā, vai arī no kādas citas manas profesionālās darbības jomas. Es zinu, ka Eiropas lauksaimniecības daudzveidība dažādos lauku reģionos šeit ir ļoti labi pārstāvēta. Šī komiteja ir ļoti labs piemērs daudzveidīgumam. Šo daudzveidīgumu es vēlos saglabāt un arī veicināt Eiropas lauksaimniecībā. Tāpat es arī zinu, ka šī komiteja pārstāv ļoti svarīgu un leģitīmu politiskās kompetences sfēru kopējās lauksaimniecības politikas jomā. Kā politiķis esmu atvērts jūsu viedokļiem un idejām. Šajā garā es esmu ieradies uz uzklausīšanu parlamentā, lai mani izvērtētu, bet tāpat arī es šo uzklausīšanu uzskatu par pirmo viedokļu apmaiņu, par iespēju paust savas idejas. Tādējādi es arī labāk sapratīšu, ko jūs domājat par kopējās lauksaimniecības politikas nākotni. Esmu gatavs jūs uzklausīt un esmu gatavs jums paust savas idejas, bet vispirms es vēlētos jūs iepazīstināt ar sevi, es vēlētos jums arī izklāstīt eh, dažas idejas par uh, savu mandātu. Es vēlētos to darīt savā valodā, rumāņu valodā. Esmu dzīvējis 1969. gadā Rumānijā. Šī valsts ir piedzīvojusi gan kolektivizāciju, gan revolūciju, gan grūtu pārējais periodu un visbeidzot ir atradusi ar grūtībām savu vietu Eiropā. Uh, lauksaimniecība mūsu valstī attīstījās uh, pēc 89. gada kontekstā ar uh, bijušajām uh, austrumbloka valstīm, veidojot uh, kopīgo Eiropu. Mm, šī attīstība notika ciešā saistībā ar lauksaimniecības un lauku reģionu attīstību. Es esmu strādājis gan uh, Rumānijā, lauku saimniecībās, gan citās valstīs. Man ir bijuši cieši kontakti ar lauku saimniekiem, lauku uzņēmumiem, ar administrācijām gan uh, valstu līmenī, gan Eiropas līmenī. Esmu bijis arī lauksaimniecības un lauka attīstības ministrs grūtā laika posmā. Esmu bijis prasīgs un profesionāls. Uh, Eh, arī esmu sapratis, ka nevar izprast lauksaimniecību sēžot tikai savā kabinetā. Ir nepieciešams paties dialogs ar visām iesaistītajām pusēm. Dāmas un kungi, Lisabonas līgums ir apstiprinājis Romas līguma principus lauksaimniecības jopā. Kopējai lauksaimniecības politikai pirmkārt ir jānodrošina tirgus apgādes drošumu attiecībā uz pārtikas produktiem un ir arī jānodrošina pienācīgi ienākumi lauksaimniekiem. Šai kopīgai lauksaimniecības politikai ir jābūt saskaņotai ar iekšējām tirgus prasībām un arī ar sit attiecībā uz situāciju pasaulē. Tas, kas līdz šim ir sasniegts, nav absolūti garantēts attiecībā uz pārtikas uh, piegāžu drošumu. Eiropas Savienībā tagad ir 27 valstis, ir pieaugusi ne tikai daudzveidība, bet arī lauku un lauksaimniecības attīstības potenciāls. Lauksaimniecība nodrošina ne tikai pārtikas preču ražošanu, bet arī rada sabiedrisko labumu, nodrošinot vides aizsardzību, saprātīgu dabas resursu attīstību eh, un izmantošanu, kā arī cīņu pret klimatu pārmaiņām un citas eh, pasākumus. Viss tas mums ir jāpatur vērā, domājot par Eiropas lauksaimniecības nākotni. Manu, manas prioritātes uh, šajā darbā būs uh, tas, kādai jābūt lauksaimniecības politikai pēc 2013. gada. Ir jāuzklausa Eiropas lauksaimnieki, kuri vēlas stabilitāti un prognozējamību. Patērētāji vēlas uh, kvalitatīvus un drošus pārtikas produktus un ir jānodrošina, lai piešķirtie līdzekļi tiktu izlietoti pārskatāmi un racionāli. Mums ir uh, jāizstrādā tāda politika, kas atbilst mūsu izvirzītajiem mērķiem un prasībām. Uh, Lauksaimniecības politikai arī turmāk jābalstās uz trim pamatprincipiem. Pirmkārt, es domāju, ka uh, ir jānodrošina lauksaimnieku ienākumu stabilitāte, un tas tiek uh, panākts ar tiešo maksājumu palīdzību. Bet, protams, mums ir jāizstrādā jauni pamati šiem tiešiem maksājumiem un jānodrošina līdz tiesības starp dažāda veida lauku saimniecībām un dažādiem reģioniem. Otrkārt, eh, modernie tirgus regulēšanas mehānismi. Tiem ir jāveicina galveno kopējās lauksaimniecības politikas mērķu sasniegšanu un jākoriģē uh, tirgus eh, trūkumi. Un tāpat ir jānovērš eh, cēnu nestabilitātes ietekmi uz lauksaimnieku ienākumiem un arī uz tām cenām, ko maksā patērētāji. Ir jāturpina īstenot cenu regulēšanas politika, eh, ko iekšējā tirgu, bet mēs nevaram pieļaut to, ka no cēnu svārstībām un krīzēm būtu atkarīgs viss Eiropas lauksaimniecības liktenis. Un nedrīkstam arī pieļaut eh, ievērojam lauksaimnieku ienākumu samazināšanos. Es domāju, ka mm, nākotnē tomēr nebūs piemērots līdzinējais tirgu, tirgus regulēšanas mehānisms, ņemot vērā uh, pieprasījumu pēc uh, lauksainiecības ražojumiem uh, pasaules tirgu un arī dažādas spekulācijas, kas ir notikušas pēdējos gados, uh, mums ir jāmeklē jauni risinājumi un jādara tas kopīgiem spēkiem. Trešais. Lauku attīstības politika. Tā ir jāveicina lauku saimniecību, uh, restruktūrizācija un modernizācija. Lauksaimniecībā ir jāpieskaņojas klimata pārmaiņām, jādomā par oglekļa dioksīda izmešu samazināšanu. Mums ir jāņem vērā lauksaimniecības uh, daudzveidība Eiropas Savienībā, jāņem vērā gan Eiropas līmeņa mērķi, gan vietējā attīstība ir jāīsteno kohēzijas politika. Līdz ar to lauksaimniecības daudzveidība mm, dos savu ieguldījumu arī Eiropas sociālā ekonomiskā modeļa attīstībā. Lauk saimniecības un pārtiks ražošanas sektors ir mm, mūsu trumpis starptautiskā līmenī. Mums ir jāaizstāv tās, tā intereses arī starptautiskās Uh, tirzniecības sarunās. Mums ir arī jānodrošina pārtikas preču kvalitāte un jādomā pirmkārt par patērētāju interešu aizsardzību, un es ceru šai jomā gūt arī Eiropas parlamenta atbalstu runājot par kopējo lauksaimniecības politiku, mēs runājam ne tikai par pārtikas ražošanu, bet arī par miljoniem darba vietu Eiropas Savienībā. Tādēļ mums ir tik svarīgi strādāt kopā, lai veidot nākotnes lauksaimniecības pamatus. Paldies! Grazie! Grazie commissario, grazie per il rispetto perfetto dei tempi e grazie per le sue dichiarazioni. Paldies, uh, komisārkungs, paldies, ka ievērojāt jums atvēlēto uzstāšanās laiku. Jūsu teiktais mums šķiet iedrošinošs, un tagad dodu vārdu jautājumu uzdevējiem vispirms Alberts Dess. Liels paldies, uh, priekšādētāji. Tautas partijas eh, grupas vārdā es sveicu Cielos kungu kā um, komisāru kandidātu lauksaimniecības jomā. Es gribētu vēlēt viņam daudz veiksmes. Gribētu viņam jautāt, ņemot vērā dažādās jomas un ņemot vērā smago situāciju lauksaimniecībā un ņemot vērā Romas līgumus, kā, jūs, kā viņš gatavojas nodrošināt eh, pietiekami labu dzīves līmeni eh, lauksaimniekiem Eiropas Savienībā galu galā ir jāņem vērā, ka e, šīs jaunās vēsmas e, agrārajā laukas saimniecībā ir ļoti būtiskas. Mums ir jāatcerās 70. un 71. pāns. Vai jūs iestājaties par e, to, ka uh, mums ir eh, jāpar, jāparedz šo pantu ievērošana. Ko jūs domāsiet par lielajiem uzņēmumiem? Kā jūs rīkosieties šo lielo uzņēmumu situācijā? Un nākamais, kā jūs iesaistīsiet Eiropas parlamentu tā, lai Eiropas parlaments varētu veikt savas eh, kontrolas funkcijas? Komisārio. Mulțumesc, domnule Des, pentru întrebare. Așa cum eh, a reieșit, cred, și din uh, răspuns. Atbildot uz jūsu jautājumu, man šķiet, ka manas atbildes uz rakstisku uzgotiem jautājumiem bija ļoti skaidras, un arī manos ietvadvārdos es skaidri teicu, kāpēc manām domām e, kopīgai lauksaimniecības politikai pirmām kārtām ir jānodrošina lauksaimnieku ienākumu stabilitāte, lai nodrošinātu ražošanas stabilitāti lauksaimniecībā un e, es uzskatu, ka pirmkārt, lai nodrošinātu minā, minimālo ienākumu stabilitāti, ir nepieciešami tiešie maksājumi, un mēs e, strādāsim e, šajā virzienā ar pirmo pīlāru. Runājot par tirgus regulēšanu, Uh, ir uh, pasākumi, no kuriem nāksies atteikties, bet šo regulēšanas uh, pasākumu galvenais mērķis ir nodrošināt, uh, izvairīties no cenu svārstībām um, tirgu. Tagad runājot par otro pīlāru, par lauku attīstības politiku. Es domāju, ka tā jāpaliek uh, lauksaimniecības politikas sastāvdaļai, jo mēs nevaram nodrošināt lauksaimnieci, nodalīt lauksaimniecības attīstību un lauku attīstību bet ir nepieciešama ciešāka sadarbība ar kohēzijas politiku, lai nepaliktu tādi reģioni, uz kuriem neatiektos ne lauku, ne pilsētu attīstības politika. Runājot par otro pīlāru, par lauku attīstību un modernizāciju, šie jautājumi nav nodalāmi. E, tālāk par sadarbību ar Eiropas parlamentu. Es ļoti skaidri jau esmu teicis, ka šāda sadarbība ir absolūti nepieciešama. Šajā zālē un komistejā ir pārstāvēti dažādas, pārstāvēts dažādas pieredzes, un tas ir absolūti nepieciešams. Albertam vārds eh, papildu jautājumam. Lielas paldies, komisāra kandidāta kungs, par jūsu atbildi. Eh, nākamajā periodā, kurā jūs darbosieties, eh, būs ļoti svarīgi nodrošināt arī um, ārējo aizsardzību. Uh, Mēs zinām, ko tas nozīmē. Mums galu galā eh, saprotam, ka Eiropas eh, lauksaimnieki saskaras ar eh, ļoti lielām grūtībām. Vai jūs iestāsiesies komis komisijā, lai Eiropā būtu vienādi nosacījumi? Nedrīkst taču būt tā, ka mēs saņemam pārtikas produktus no ārpuses, uz kuriem neatiec tādi paši nosacījumi kā uz pārtikas produktiem, kas ir ražoti Eiropā. Tāpat ir ļoti svarīgi tas, kas notiek piensaimniecības nozarē. Es gribētu dzirdēt no jums, kāda, kādas ir jūsu domas attiecībā uz lielajām ieņēmumu problēmām, ar ko saskaras piensaimnieki, un kā jūs nodrošināsiet, lai nākotnē šāda problēma nebūtu. Yes. Protams, Mums, man nav tik daudz laika jums uh, detalizēt atbildēt uz jautājumu, bet runāšu īsi par, pirmkārt, par aizsar, ārējo aizsardzību, runājot par uh, dzīvnieku labturību, drošības pasākumiem un produktu nekaitīgu. Mēs ievērojam Eiropas iekšējā tirgus normas un mēs esam izvirzījuši stingras prasības mūsu lauksaimniekiem. Es jums varu apliecināt, ka es arī starptautiskā arēnā iestāšos par to, lai citas valstis atzīst šīs pašas normas. Tālāk par piena produktiem. Notiek šobrīd debates par šīs nozares nākotni un par to, kādi jauni mehānismi būtu ieviešami, eh, kas būtu spēkā pēc tam, kad vairs nedarbotos piena kvotas. Paldies, paldies Albertam Desam, paldies arī komisāram un kandidātam. Tālāk nākamais jautājums uzdevējs ir Kapulas Santoškungs. Paldies, priekšādātāji. Komisāram un kandidāts laipni sveikts mūsu vidu šajā uzklausīšanā un vēlam jums visu to labāko. Esmu no sociālistu un demokrātu grupas. Tad, kad runājām par jauno dalību valstu iekļaušanu kopējā politikā, mums bija iespējas definēt tādu kopējo lauksaimniecības politiku, kas atbilstu PTO standartiem un noteikumiem. Es pilnībā piekrītu uh, jūsu komentāriem, ko paudāt savos uh, ievadvārdos paziņojumā par tām galvenajām prioritātēm, kas jūsuprāt ir tāds, lai mēs nodrošinātu to, ka lauksaimnieku istabas intereses Eiropas Savienībā ir sabalansētas. Jūs noteikti zināt, ka šobrīd pastāv milzīgas atšķirības starp dažādiem dalībvalstu reģioniem attiecībā uz atbalsta sadalīšanu. Es uzskatu, ka šeit savā ziņā ir pretruns jūsu rakstiskajā atbildē, kur jūs teicāt, ka jūs skaidru esat apņēmies uh, īstenot reformas, un šajos citos komentāros, ko izteicāt, kas iekļauti agro, agro ziņojumā 7. decembrī, kur jūs runājat par modifikācijām tikai, un vārdu reformu pat nepiemināt. Tātad, kuru, kuru, tad, kuru domu jūs aizstāvat vairāk tādā gadījumā? Lūdzu, komisārnūt kandidātam vārds. Nu știu ce anume a fost uh, preluat de presă, dar știți, domnule Capula Santos. Nezinu, kas uh, tika citēts presē, bet Kapulas Santos kungs mums jau ir bijusi iespēja apspriest šo jautājumu, un man nostāja ļoti stingra kopējai lauksaimniecībai politikai ir nepieciešams reformas, lai tā varētu pieskaņoties pašreizējam kontekstam, kad Eiropas Savienībā ir 27 dalību valstis, lauku ainava Eiropas Savienībā ir mainījusies, ir lielāka daudzveidība izveidojusies un uh, arī ir svarīgas šīs reformas lauksaimniekiem un tādēļ mēs nedrīkstam samazināt finanšu atbalstu vai atteikties no noteiktiem mehānismiem. Pēc manām domām reformu mērķis ir uh, atbilstības nodrošināšana jaunajiem mērķiem un izaicinājumiem. Es varu jums apliecināt, ka esmu apņēmības pilns veikt reformas, lai rastu risinājums, kas ir piemēroti aktuālai pašreizējai situācijai. Un šī voluntāristiskā pieeja atspoguļosies gan KLP, gan arī sarunās starptautiskā līmenī, kas ir izšķiroši svarīgas lauksaimniecības nākotnei. Esmu pārliecināts, ka tirzniecības līgumiem, ko mēs noslēgsim, uh, nedrīkst būt negatīva ietekme uz lauksaimniecības attīstību Eiropas Savienībā. Un tāda ir mana nostāja, Kopulas Santos kungs. Es varbūt neesmu izkliedējis visas jūsu bāžas, bet varu jums apliecināt, ka notiks tieši dialogs starp mani un parlamentu un nevis ar preses starpniecību. Lielas paldies, Lūis, vai jūs vēlaties vēl uzdot kādu jautājumu? Paldies par atbildi, saka Kopolos Santos kungs, bet tomēr gribēju lūgt vēl tālāku precizējumu. Kā jau šodien teicām, tad visprātīgākais, kā izcinot KLP reformas, ir pievērsties jautājumam par kritērijiem, kas tiek izmantot, lai piešķirtu palīdzību un atbalstu. Un komisārkungs, vai jūs varētu konkrēti pateikt, vai jūs uzskatāt, ka vēsturiskie kritēriji ir novecojuši, un vai jūs domājat, ka pastāv iespēja, ka atsevišķi elementi no šiem kritērijiem varētu tikt saglabāti arī laikā, 2000, arī laikā pēc 2013. gada? Un savukārt, ko jūs domājat par jaunu kritēriju izstrādes iespēju? Vai piekrītat, ka, piemēram, nodarbinātība varētu būt viens šāds kriterijs, ja varbūt ir vēl arī citas iespējas? Un visbeidzot, jūs rakstījāt dokumentā, nebija visi īpaši daudz nekas teikts par PTO. Kādi ir tie jautājumi, ko jūs uzskatāt jārisina saistībā ar PTO, kas ir tādi aktuālākie jautājumi degpuntā, kas eh, jāapspriež dohas raundu ietvaros? Paldies. Da, uh, eh, kriteriile de atribuire. Uh, Liels paldies kritērija palīdzības sniegšanai. Es jau jums eh, stāstīju, ka manas reformas eh, šajā sakarā būs veidotas tādā veidā, ka mēs eh, gribētu panākt līdzsvarotību, sniedzot palīdzību dažādām lauksaimnieku kategorijām, dažādiem reģioniem, dažādām dalībvalstīm. Es uzskatu, ka vēsturiskais ietvers nav vairs piemērots risinājums. Tad, kad mēs eh, nolēmām par eh, maksājumu nodalīšanu, tas bija pareizi, bet pašlaik, manuprāt, tas vairs nav piemēroti. Es eh, ņemšu vērā tādus kritērijus, kas pirmām kārtām ļaus mums nonākt pie šīs vēlamās līdzsvarotības. Protams, ka mums ir jāņem vērā nosacījumi šai palīdzības sniegšanai. Mums, protams, ir jāatskaitās nodokļu maksātājiem. Šajā nozarē tas ir tīpaši svarīgi. Taču, jebkurā gadījumā, mums ir jādomā arī par nodarbinātību. Mums ir jāatrod uh, piemēroti mehānismi. Līdz šim mēs to esam mēģinājuši darīt, bet tas nav izdevies. Tad par uh, kopējo tirgus regulējumu. Es uzskatu, ka uh, Eiropas Savienība jau ir daudz ko paveikusi šajā sakarā. Uh, Mēs tos sagaidām arī no mūsu tirdzniecības partneriem. Grācie, komisār. Priekšādātājs turpina paldies komisāram un kandidātu. Tālāk došu vārdu Haus, Martinam Hoislingam uzdot jautājumu. Lielas paldies! Es vēlētos jūs sveikt eh, zaļo partijas vārdā. Vēlamies jums eh, vēlēt daudz panākumu, taču mums ir eh, jādzird arī daudz atbilžu no jums. Kā jūs panāksiet ilgspējīgu lauksaimniecību? E, mēs gribam dzirdēt par klimata pārmaiņām, par biodaudzveidīgumu. Kā jūs šeit iesaistīsiet tiešos maksājumus? Jūs norādījāt jau uz diferencētu lauksaimniecību. Kā ministrs Rumānijā, jūs iestājāties par mazajiem uh, lauksaimniekiem. Vai jūs e, vēlties kritiski izvērtēt arī Eh, šos tiešos maksājumus. Jūs vēlaties paskatīties varbūt uz eh, procentu skaitu. Jūs jau pieminējāt arī darba vietu kritēriju. Vai tas jums arī būs pietiekami svarīgs kritērijs eh, nosakot maksājumus? Man ir jautājums par pienu. Es gribētu dzirdēt no jums skaidrākas atbildes. Vai jūs varat iedomāties kādus uh, konkrētus pasākumus uh, piedāvājumā regulēšanai pēc 2013. gada un kā jūs vēlaties turpmāk regulēt tirgu? Rego komisāri. Vērts komisāram. Paldies par klimata pārmaiņām un uh, daudzveidīgumu tie, tiešajā palīdzībā. Es jau esmu minējis, ka mums ir jāņem vērā ekoloģiskie kritēriji arī turpmāk. Runājot par kopējās lauksainsības politikas otro pīlāru, tas ir jāizmanto labāk, lai lauksaimniekiem ļautu uzņemt ražošanas tehnoloģijās tādus elementus, kas aizsargā sugu daudzveidību un ļauj domāt par klimata pārmaiņām. Es domāju, ka otrais pīlārs būtu jāizmanto labākā veidā. Tagad par uh, mazajiem, uh, mazajām saimniecībām. Ja runa par tiešās palīdzības iedalīšanu, kā jau es teicu, uh, es vēlētos visur nodrošināt līdzsvarotību, bet taču arī šeit mēs varam izmantot otro pīlāru. Tādā veidā mēs varam parādīt, ka ņemot vērā ļoti specifiskus kritērijus, šie mazie lauksaimnieki arī var būt ļoti konkurētspējīgi. Viņi taču var piemēroties ļoti īpašiem eh, speciāliem eh, tirgus nosacījumiem, reģionālā tirgus nosacījumiem. Es domāju, ka otrais pīlārs šeit ir piemērots. Tāpat kā pirmajā pīlārā mums arī ir jānodrošina, lai tiešie maksājumi, tiešā palīdzība būtu eh, pietiekama līdzsvarota. Es domāju, ka mēs kopīgi varētu domāt par šo jautājumu risināšanu. Es uzskatu, ka tagad jau ir pieņemti daudzi konkrēti jautājumi, daudz konkrēti lēmumi, bet eh, turpmākā izveida, turpmākā politikas veidošana ir atkarīga no mums visiem. Par piena nozari mums ir jāatrod tādi mehānismi, kas eh, mums eh, neliktu administratīvi uh, regulēt piedāvājumu. Uh, ir jānodrošina tirgus uh, regulēšana piedāvājumam. Es uzskatu, ka Eiropas eh, komisija ir jau uzsākusi šeit ļoti svarīgu darbu. Galu galā tiek izstrādāti nolīgumi starp eh, dažādām, tir dažādiem tirgus spēlētājiem atkarībā no katras nozares. Esmu gatavs sadarboties ar konkurences komisāru lai mēs varētu izstrādāt arī izņēmuma kritērijus šajā regulējumā. Taču es nevēlētos, lai administ notiktu administratīva iejaukšanos no augšas, kā tas ir noticis agrāk. Martin, vai vēlaties uzdot papildus jautājumu? Lielas paldies! Varbūt jūs varētu ja mums pastāstīt nedaudz arī par eksporta atbalstu. Tas mums ir ļoti būtiski lauksaimniecības politikā. Uh, Eh, bieži vien pasaules tirgos, eh, vai jūs vēlaties šādu politiku uh, turpināt, vai varbūt jūs vēlaties šeit ieviest kādas korekcijas? Galu galā uh, finanšu tirgi iejaucas tagad arī lauksaimniecības nozarē. Bieži vien uh, politiķi regulē šos tirgus un vairs netiek ņemt vērā brīvā tirgus nosacījumi. Um, Parīzē nesen notika lauksaimniecības ministra tikšanās, un uh, tur tika runāts par šādiem jautājumiem. Vā, ko jūs domājat par to, ka pašlaik politika nosaka tirgu, nevis brīvā tirgus nosacījumi? Sigur, în, uh, în sectorul agroalimentar piața este importantă la fel. Protams, uh, pārtikas preču nozare tirgus darbība ir tikpat svarīga kā citās jomās, bet tomēr lauksaimniecībā ir sava specifika un tādēļ arī nepieciešami specifiski tirgus regulēšanas mehānismi, kas nav pretrunā ar tirgus nosacījumiem, bet palīdz tirgumu lab labāk darboties. Runājot par atbalstu eksportam, es nedomāju, ka tas būs uh, nākotnes risinājums šāda veida subsīdijas, protams, būs saglabātas uh, noteiktās jomās. Redzēsim, kādi būs uh, starptautisko sarunu rezultāti šajā jomā, bet man nav uh, nodoms uh, īstenot liberalizāciju liberalizācijas dēļ, bet gan to īstenot, lai palīdzētu sasniegt pilnu lauksaimniecības potenciālu. Paldies, saka priekšsādātājs. Paldies komisāru kandidātu kungam. Tālāk dosim vārdu Nikolson kungam no ECR grupas. Paldies. Priekšsādātāja Lārta Lūks, komisāru amatu kandidātu kungs. Čēlu kungs, kad es kļuvu par šīs komitejas locekli, tas bija jau sen, tas bija pirms 21 gada, tad toreiz KLP veidoja vairāk kā 50% no budžeta. Ja jūs tiksiet apstiprināts šodien, Kā, un pēc tam, kad jūs būsiet padarījis savu darbu, kādā līmenī jūs redzat lauksaimniecības politikas eh, budžetu? Jo bez budžeta līdzekļiem mēs jau nevaram nodrošināt ne zemnieku, ne lauku ekonomiku. Vakar arī uzdevu Dālikungam vairākus jautājumus un jāsaka, nebija apmierināts ar atbildēm uz šiem jautājumiem. Arī pārējie kolēģi šajā komitejā nebija to apmierināti. Viņš teica, ka turpinās to pašu Sanko ģenerāldirektorātu piekopto virzienu, veidojot visādus papildu direktīvas, visādus eh, bloķēšanas, tādējādi radot eh, zemniekiem visādus problēmas un šķērtus. Ko jūs darīsiet? lai pārliecinātos, ka komisāra kolēģijā tiek aizstāvēt lauksaimnieku intereses Jūs šorīt sevi aprakstījāt kā reformātoru, un jūs arī minējāt kaut ko par tiešajiem maksājumiem. Kā jūs pārliecināsieties, ka KLP līdzekļi nākotnē tiek sagatavot tā, lai tas nāk par labu zemniekiem? Un ko jūs gal galā nu, saprotat ar aktīviem zemniekiem, kam šie līdzekļi būtu jāsaņem? Komisāram, bet kandidātkungs? Domnule Nikolson, în privința bugetului. Uh... Nikolson kungs, runājot par budžetu. Uh Man šķiet, ka es ļoti skaidri savās rakstiskajās atbildēs norādīju savu nostāju, tāpat arī savā uzrunā. Es domāju, ka pašreizējais budžets ļauj KLP pastāvēt un darboties, un nākotnē pēc manām domām šies svarīgās budžeta dotācijas ir ļoti būtiskas. Runājot par savām pilnvarām, varu ap, varētu apliecināt, ka būtu nepieciešams vēl lielāks finansējums, bet komisāru kolēģijā un padomē es minēšu argumentus, lai iestātos par ievērojumiem finanšu līdzekļiem KLP, lai panāktu to, ka KLP spēja nodrošināt pārtikas apgādu pienācīgā līmenī un arī, lai sasniegtu citus mērķus, ko no mums sagaida pilsoņi, un arī, lai sniegtu atbalstu lauksaimniekiem. Es skaidri norādīju, ka nevar veidot nākotnes lauksaimniecības politiku, ja netiek piešķirts atbilstošs finansējums. Runājot par birokrātiju un administratīvo slogu kā jūs zināt, ir veikti pasākumi, lai uh, nodrošinātu KLP vienkāršošanu. Šādi centieni turpināsies un it īpaši attiecībā uz otro pīlāru, lai vienkāršot administratīvās procedūras, nevainot administrācijas kvalitāti lai tomēr būtu iespējams izsekot uh, finansējuma uh, atbilstošam izmantojumam un nodrošinātu līdztiesību un līdzsvaru, es domāju, ka vienkāršošanas procesa administratīvajā jomā ir jāturpina. Ceru, ka esmu atbildējis uz jūsu uzdotiem jautājumiem. Vai vēlaties uzdot papildu jautājumu, Nikolson kungs? Jā, es saprotu, ka es uzdevu vairākus jautājumus, bet es nedomāju, ka to bija par daudz. Bet tas, ko es gribēju īsti paust jums, ir šo frustrāciju, šo vilšanos, uh, kas pastāv zemniekos, lauksiemniekos, kas pastāv visā Eiropā, jo apmēram viena trešā daļa importu e, ienāk Eiropas Savienībā un tā neatbilst tiem pašiem standartiem un regulām, kas jāpiemēro zemniekiem un lauksēmniekiem. Viņiem ir apnikusi viss šī birokrātija, viņiem ir par grūtu šis birokrātiskais lūks, un ko jūs darīsiet, lai to izbeigtu? Un atklāt sakot, reizēm atbildība šeit jāizņems arī nacionālajām dalību valstīm. Kā jūs runāsiet ar šīm dalību valstīm, lai šo birokrātiju izbeigtu, šo lieko papīru darbu. Un otrs jautājums, ko jums uzdevu, kā jūs pārliecināsiet, ka šie fondi tiek sadalīti līdzekļi, tiek sadalīti aktīvajiem lauksaimniekiem, un kā jūs definēt šos aktīvos lauksaimniekus, jo mums šobrīd ir milzīga problēma, domāju, nākotnē arī tas tā būs, ka rodas tāda lauka ekonomika un lauku sabiedrība, eh, kas nav ilgspējīga, bet mums ir vajadzīga tāda, kas spēja ilgt un pastāvēt visā Eiropas Savienībā. Komisāram, bet kandidāts, lūdzu jums vārds atbildē. Da, un agricultor activ cred că este acela care. Kas manā izpratnē ir aktīvs lauksaimnieks? Tas ir lauksaimnieks, kas nodrošina lauksaimniecības produktu ražošanu, kas gūst ienākumus no šādas darbības un uh, kas uh, ne tikai ražo izēvielas, bet dod arī pievienoto vērtību sabiedrībai, kas ir saistīta un šī vērtība ir saistīta ar uh, preču ražošanu. Runājot par KLP un finanšu atbalsta piešķiršanu, es domāju, ka šāda situācija ir jāatspogļo arī uh, KLP. Runājot par importu, ir jādara viss iespējamais starptautiskās sarunās, lai ļoti stingrās uh, normas, kas ir spēkā Eiropas iekšējā tirgu, tiktu ievērotas Tomēr mēs nespējam uzspiest citām valstīm tās normas, ko mēs esam ieviesuši iekšējā tirgu. Mēs esam šīs normas ieviesuši, ņemot vērā mūsu pilsoņu un lauksaimnieku vēlmes. Bet, kā jūs norādījāt, ir arī jautājumi, kas ir dalību valstu kompetence. Uh, veidojot Eiropas Savienības tiesību normas, mēs centīsimies samazināt birokrātisko slogu, bet tai pašā laikā nesamazinot kontroli pār līdzekļu izmantošanu. Lejārika. Lieliski saka priekšādātājs. Paldies, tālāk došu Lejārika kungam vārdu. No, merci, paldies, uh, priekšsēdētāja kungs, paldies, uh, Komisāra kungs, pieredze liecina par to, ka pēdējo gadu laikā īstenotā liberalizācija mūs ir novedusi pie neveiksmes, pie pilnīgas izgāšanās. Vai jūs nedomājat, ka Eiropas Savienībai būtu jāuzņemas iniciatīva starptautiskā mērogā, izsludinot lauksaimniecības ražošanu par uh, vispārēju sabiedrības interesu uzdevumu, eh, kas ir vērsta uz vides eh, attīstību, lauka attīstību, pārtiks ražošanu un eh, nodarbinātību. Vai mums nevajadzētu atgriezties pie minimālām Eiropas cenām, kas tiek uh, garantēts noteiktam ražošanas apjomam. Mēs varbūt varētu kopīgi izlēmt par uh, šo ražošanas apjomu un tāpat uh, runājot par palīdzības sniegšanu, varbūt šeit būtu jānosaka citi principi, ņemot vērā sabiedrības intereses. Komisāra kungs, jā, es saprotu jūsu uh, satraukumu par uh, lauksaimnieku ražošanas spēju. Tomēr jāsaka, ka šī tirgus atvēršana, liberalizācija jau ir sākusies pirms kāda laika, bet uh, jāsaprot, ka šeit ir divvirziena kustība. Mēs ne tikai uh, atsakamies no kaut kā, bet arī saņemam kaut ko pretī pieaug mūsu konkurētspēja, jo mēs esam uh, viens no galvenajiem uh, pārtikas preču eksportētājiem, lai arī diezgan ievērojama apjomā importējam. Es nezinu, kā mēs varētu nodrošināt uh, šādu cietoksni un minimālās cenas. Eh, šī palīdzības sniegšana notiek paralēli ar tirgus liberalizāciju, bet es piekrītu, ka ir nepieciešami tirgus regulācijas mehānismi, kas nodrošina pirmkārt lauksaimnieku ienākumu stabilitāti un otrkārt arī zināmu cenu stabilitāti. Protams, ir jāļauj darboties arī piedāvājumam un pieprasījumam, jo pretējā gadījumā mēs nonākam pie milzīgiem pārtiks uzkrājumiem, kuru glabāšana mums maksāt ļoti dārgi bet es nedomāju, ka pareizais risinājums būtu atgriezties pagātnē, bet gan būtu jāmeklē jauni mehānismi, un pēc manām domām tas ir iespējams. Lauksaimniecības jomā notiek startautiskas sarunas, bet es jums piekrītu, ka šajās sarunās mums ir jānodrošina katra uh, E, pasaules reģionu iespēju izmantot savu potenciālu un lai sta starptautiskā tirzniecība notiktu ievērojot šādus principus. Ieri, kungs, jums vārds papildinājumam. Es uh, saprotu ļoti labi jūsu teikto, bet starptautiskā iniciatīva, ko mēs varētu piedāvāt, uh, tas varbūt nenot notiks pa mūsu pilnvaru laikā, bet tomēr vai mēs nevarētu rast līdzīgus mehānismus, lai mudinātu citus kontinentus vai valstu grupas darīt to pašu, ko esam darījuši mēs, lai nodrošinātu visu reģionu eh, pārtikas suverenitāti. Jā, pat tieši es domāju, ka ievērojot starptautiskās tirdzniecības pamat principus un noteikumus un ņemot vērā ekonomikas daudzpolaritāti un dažādu reģionu uh, atšķirības, es domāju, ka mums varētu būt uh, konkurences uh, priekšrocības un es varētu atbalstīt šādas idejas bet es uzskatu, ka mēs nedrīkstam izolēties pilnībā no starptautiskā tirgus, bet tomēr mums ir jādod dažādiem pasaules reģioniem izmantot to potenciāls un nodrošināt taisnīgu, godīgu starptautisko tirzniecību. Varat rēķināties ar manu atbalstu. El... Lieliski saka priekšādātājs, paldies. Tālāk Skotas kungs. Jautājums no jums, lūdzu. Paldies! Paldies, Čelas kungs, par to, ka ieradāties šeit šorīt. Kolēģi ir pieminējuši virkni būtiski jautājumu. Jautājums, ko es gribu jums uzdot, ir šāds. Tas ir saistīts ar lauku reģionu attīstību, ir tīpaši vis ne, nelabvēlīgāko reģionu attīstību, nu, piemēram, kalnu reģioni varētu tikt šai pieminēti, kā Eiropas Savienība ar KLP palīdzību varētu sniegt pievienoto vērtību ekonomiskai un demografiskai attīstībai šādos attālos reģionos. Nu, piemēram, es nāku no kalnu reģiona, un ko jūs darīstu šī reģiona labā? Ko jūs darītu, lai palīdzētu tā, tiem iedzīvotājiem, kas uh, ir iztikuši tikai un vienīgi no lauka, lauksaimniecības agrāk vēsturiski, un šobrīd, jāsaka, lauksaimniecības centieni ir pamesti lielākoties. Tāpēc, ka to, tam ir geogrāfiski šķēršļi un ekonomiska attīstība, bet ir arī sociāla rakstura problēmas. Paldies, jums vārds atbildēt. Šādos reģionos otrais pīlārs kopējā lauksainiecības politikā uh, un uh, lauka attīstības politikā uh, ir ļoti noderīgs. Ar šī instrumenta palīdzību var izveidot dažādas programmas, kas būtu piemērotas konkrētā reģiona īpašībām. Šādas idejas jau ir paustas, un es vēlētos pēc iespējas plašāk eh, kopējā lauksainas politika šajā laika periodā rast eh, vajadzīgos instrumentus, nodrošināt iespēju izmantot šādus instrumentus tieši eh, struktūru vājākajos reģionos. Iespējams, var izmantot arī vietējo potenciālu, jo bieži vien šie reģioni nav nemaz tik atpalikuši, kā tiem šķiet. Ir jāizmanto uh, dažādi instrumenti vietējā līmenī, ir vajadzīgas atvērtas partnerības, ir vajadzīgas attiecības starp eh, lauksainicības nozari un citām nozarēm, tā lai varētu rist risinājums, lai varētu rast eh, darba vietas. Uzskatu, ka otrais pīlārs piedāvā šādu iespēju. Eh, pīrājā, pirmajā pīlārā pēc veselības pārbaudes kopējā lauksainas politikā dalībvalstīm arī ir iespējas izmantot dažādus instrumentus. Var nu, nodrošināt finansiālo palīdzību kas tiek sniegta e, tādiem reģioniem, kur šāda palīdzība ir vajadzīga. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībā ir ļoti daudzveidīgas problēmas un var rast risinājumu visām. Papildus jautājums, lūdzu. E una breve replika. Jā, pavisam īss. Papildus jautājums saka Skotas kungs. Viena no problēmām, par kuru sastopas lauksaimniecība šobrīd, ir lauksaimniecības preču viltošana un zināmā mērā tas traucē visam lauksaimniecības preču tirgumu, jebkurā dalību valstī. Tas notiek neskatoties uz to, ka zināmā mērā ir kādas arī geogrāfiskās norādes ir jāaizsargā un tam līdzīgi, tomēr ir notiek viltošana. Ražošana bieži vien notiek ārpus šīm geogrāfiskajām eh, teritorijām. Un ko jūs domājat lai, darīt, lai šo situāciju labotu? Da, cred că vă referiți în primul rând la produsele Es domāju, ka jūs šeit atsaucaties uz produktiem, kas saskaras ar konkurenci. Tātad produkti, kuriem ir šīs geogrāfiskās izcelsmes norādes un produkti, kuriem tāda nav. Es uzskatu, ka tā ir, tas ir viens no pamatakmeņiem uh, produktu kvalitātes uh, politikā Eiropas Savienībā. Es uh, domāju, ka regula par geogrāfiskās izcelsmes norādēm un marķējumu uh, būtu jāpielāgo. Tā varētu būt iespēja izveidot vēl labāku aizsardzību vai pat vēl labāku kontroli šādā veidā aizsargātiem produktiem. Piemēram, bija runa par olīveļu, par dažādiem specifiskiem produktiem. Es zinu, ka tiks atbalstīts pētniecības darbs, lai varētu identificēt jaunas tehnoloģijas, uh, kas mums ļautu garantēt vēl labāku kontroli tirgū. Tas nozīmē, ka laicīgi tiks atklāti viltojumi, eh, produktu viltojumi. Taču es domāju, ka vajadzētu stiprināt arī eh, patērētāju uzticēšanos šādiem produktiem. Es uzskatu, ka šī eh, regulēšanas politika šajā jomā noteikti mums palīdzēs. Protams, ka ir svarīgas arī iniciatīvas no šo produktu ražotāju puses. Paldies, saka priekšādātājs. Tā, tālāk Alde grupas vārdā došu vārdu nākamam runātājiem. Paldies, priekšādātāji. Arī Alde vēlētos jūs sirsnīgi sveikt, Cielas kungs. Kā liberāla politiķis vēlētos jums uzdot šādu jautājumu. Eiropas eh, lauksaimniecības produktiem ir ļoti augsta kvalitāte, bet tie saskarās ar ļoti augstām izmaksām. Tirgo mums ir eh, jākonkurē ar valstīm, kas šos produktus ražo lētāk. Kā mē, jūs varētu nodrošināt eh, noiet mūsu produktiem pasaules tirgos? Kādus mehānismus jūs skaidri šeit saredzat? Kā zemnieces vēlētos nodro, zināt, kā mēs produktus varētu padarīt drošākus? Uh, vai šeit ir runa par uh, produktu ražošanu vai par šo produktu aprakstiem, par uh, dokumentiem, kas seko šiem produktiem. Lieliski vārds komisāram atbildēt uz šo jautājumu, uz Reibas kundas jautājumu. Jā, savā ievadrunā es jau pieminēju, ka lauksainiecības produktiem piemīt uh, īpašas, īpašs raksturs ir jādomā par produktu kvalitāti. Es uzskatu, ka to vajadzētu stiprināt starptautiskajos tirgos. To vajadzētu pieminēt gan starptautisko tirdzniecības nolīgumu sarunās, gan arī domājot par noiet tirgiem. Tieši tāpēc es vēlētos ieteikt dažādas iniciatīvas eh, noieta tirgu stiprināšanai. Tas varētu tikt darīts arī Eiropas līmenī. Ja mēs varētu kopienas līmenī nodrošināt, ka kopienas produkti uh, var tikt pārdoti pasaules tirgos, tad tas noteikti būtu ļoti labi. Ir dažādas produktu kategorijas, arī jaunajās ekonomikās. ir tādi produkti, kas arī jaunajās ekonomikās kļūst ar vien būtiskāki. Es domāju, ka šo potenciālu, proti šī, šīs jaunās ekonomikas un pieprasījumu pēc uh, Eh, dažādiem produktiem šajās jaunās ekonomikās varētu ļoti labi izmantot Eiropas Savienība. To varētu izmantot arī Eiropas Savienības lauksaimnieki. Esam izstrādājuši konkrētas normas. Šīs normas nav birokrātiskas, tās ir ļoti svarīgas un tās ir vajadzīgas. Tās mēs esam arī izziņojuši ražotājiem, jo tādējādi patērētājs zina, kāda ir produktu kvalitāte. Ir ļoti būtiski nodrošināt kvalitāti tīpaši pārtikas produktu tirgū. Tieši tāpēc ir svarīga sadarbība gan nozares vidū starp ražotājiem. Ir jādomā ne tikai par tirgus regulēšanas mehānismiem, ir jādomā arī, kā mēs varētu veicināt savus produktus. Mēs vēlamies mūsu kvalitatīvos produktus pārdot, un šeit ir eh, svarīgi gan lauksaimnieki, gan arī mm, cilvēki, kas šos produktus pārdod. Brīdžit, vai jūs vēlaties vēl kaut ko bilst? Nē, acīm redzot, nav jums papildus jautājumu. Līdz ar to tas bija pirmā raunda noslēgums, un pašā noslēgumā vēl Morvais kundzei vārds, viņa grupām nepiesaistītā deputāte. Paldies, esmu šeit, šai pusē, un gribēju jums uzdot jautājumu Jūs esat eksperts no Rumānijas, un līdz ar to jūs droši vien ļoti labi esat informēts par to, kā darbojas bijušās komunisma valstis, kā, šajās, val kā komunisma laikā tika organizēta lauksēmniecība, kā tā tiek uztverta joprojām šajās valstīs. Tur šajās valstīs lauksēmniecība piedzīvo vēl dziļāku krīzi nekā citur Eiropā ģimeņu saimniecības, tādas nelielas eh, vidē izmēra saimniecības, īpaši cieši no pašreizējām problēmām un tiek apdraudīta šo ģimeņu izdzīvošana. Vai jūs varētu pāris minūtes, kas jums tagad tiks dots atbildēji, lai past, veltīt tās, lai pastāstītu mums, kā esat paredzējis palīdzēt šīm mazajām saimniecībām, mazajām ģimenes saimniecībām jaunajās dalību valstīs? Un kāpēc, lai es par jums balsotu? Pastāstiet man, dodat man kādu iemeslu, lai es varētu par jums balsot, par jums balsot kā par komisāru. Komisāram at kandidāts lūdzu. Mazās uh, saimniecības pārstāv uh, ievērojamu daļu no visām lauksaimniecībām jaunajās dalību valstīs, bet tā nav arī tikai jauno dalību valstu īpatnība, bet arī Eiropas dienvidu valstu īpatnība. E, Austrum Eiropas valstīs īpatnība ir tāda, ka mums ir nepieciešama struktūra politika, lai reformētu un modernizētu mazās saimniecības, un tādēļ KLP otrajam pīlāram ir jāņem vērā šo mazo saimniecību īpatnības. Es domāju, ka šeit ir iespējams, uh, iespējami divi risinājumi. Nodrošināt labāku pieju uh, otrā pīlāra līdzekļiem mazajām saimniecībām modernizācijai. Šeit nav runa par uh, saimniecības izmēru palielināšanu, bet uh, Eh, palielināt eh, preču drošumu un kvalitāti un nodrošināt labāku pieeju tirgumu. Otrakārt, mēs varētu izmantot eh, tirgus piedāvātās iespējas. Šīm mazām saimniecībām nav obligāti jārožo eksportam. Uh, produkti. Manā reģionā, piemēram, ir liels pieprasījums pēc vietējiem uh, lauksaimniecības uh, produktiem, un es domāju, ka tieši šajā jomā ir liels perspektīvas mazajām saimniecībām. Mums ir jāizmanto KLP otrā pīlāra piedāvātie instrumenti. Runājot par pirmā pīlāra tiešajiem maksājumiem, arī tos var izmantot, lai nodrošinātu līdzsvaru starp uh, dažādiem uh, saimniecību veidiem un dažādām dalību valstīm. Mazās lauku saimniecības arī var izmantot šīs iespējas, bet es domāju, ka mums ir nepieciešamas pārstruktūrēšanas un adaptācijas uh, programmas šīm saimniecībām, piemērojoties uh, vietējām prasībām. Paldies jums vārds papildus jautājumam. Priecājos! Saka Morvais kundze, ka jūs teicāt, ka vēlaties dot prioritāti vietējiem tirgiem, vietējiem ražojumiem, bet kā jūs nodrošināsiet to, ka tiek aizsargāti šie paši tirgi, šie mūsu vietējie ražojumi, pret visiem pārsubsidētām, pārāk subsidētiem produktiem, kas pa ļoti lētu naudu ienāk no ārpuses un parasti tiem ir ļoti zema kvalitāte. Vai jums ir arī kāds laika grafiks padomā tiem pasākumiem, ko esat paredzējis īstenot, lai, piemēram, turpmākajos 12 gados palīdzētu mazajām saimniecībām, mazajiem lauksaimniekiem? gan Eiropā kopumā, gan, piemēram, arī Rumānijā, tā lai pēc tam, kad Rumāņi skatās e, šo video pēc gadu, mēs visi skatoties šo ierakstu pēc gada varētu arī izvērtēt, vai jums ir izdevies šos pasākums īstenot. Komisāra amata kandidāts, kungs, lūdzu, jums vārds atbildē. Ka poate fi făcut în e, pers. Jā, nu pat e, norādīja, ka mums ir jāņem vērā priekšlikumi, domājot par KLP nākotni pēc 2013. gada. Šā gada laikā līdz gada beigām mums būs notiks diskusijas, un līdz gada beigām esmu paredzējis publicēt uh, Eiropas komisijas vārdā paziņojumu par KLP nākotni. Es arī vēlētos, lai šajā politikā šai paziņojumā jūs rastu atbildes uz uh, jūs interesējušiem jautājumiem. Bet jānorāda, ka tas viss nav atkarīgs tikai no komisijas. Es ceru, ka mēs strādāsim kopā, arī uh, sadarbosimies ar šo komiteju. Jums ir uh, interesantas idejas, interesanti ierosinājumi, bet runājot par mazajām saimniecībām, es domāju, ka mēs varam veidot vietējo apgādes ķēdi un to varētu uzskatīt par eh, Eiropas iekšējā tirgus eh, svarīgu elementu, pat ja mēs runājam tikai par vietējā tirgu. Paldies, saka priekšādātājs. Jā, līdz ar to pirmais jautājuma rauns ir noslēdzies. noslēdzies. Pārējiem uzreiz pie nākamā otrā jautājuma raunda gribēju šeit uzsvērt, ka nesam ietaupījuši ne minūti no mums atvēlētā laika kaut arī viens no runātājiem nebija klāt, bet šis runātājs saraksts, kas vēlas tomēr uzdot jautājumus, ir ārkārtīgi garš, un tāpēc gribēju lūgt kolēģiem, ja jūs vēlaties dot arī kolēģiem mazliet laika, tad varbūt pacientīsimies laiku ietaupīt. Sāksim tūlīt pat, un vispirms došu vārdu papastām koskungam. Lūdzu. Kā jūs vērtējat iespējamo potenciālo ietekmi, ko varētu radīs lauksaimnie, uz lauksaimniecību radīs 2008. gada jūlija lēmumi un konsens, kas tika ierosināts PTU, tad, kad tika runāts par modalitātēm lauksaimniecības jomā. Vai jūs e, aptverat, ka jebkāda veida saistības, ko komisija uzņēmsies Dohas raunda ietvaros, būtu jāveido tā, lai tās respektētu jau pašreiz īstenotie noteikumi KLP reformas ietvaros? Un visi šīs piekāpšanās, ko izsakām Dohas raundā, tas jau viss e, jāpanāk, kā pret, tam visam pretim jāpanāk arī piekāpšanās no mūsu sarunu partneriem. Komisāra amata kandidāts. Es e, domāju, ka Eiropas komisija ir e, nākus klajā ar ļoti būtisku ierosinājumu runājot par lauksaimniecības politiku. Mēs esam uh, veikuši jau pasākumus, tagad mums ir jāgaida, ko piedāvā mūsu partneri, kāda ir viņu priekšlikuma. Man ir ļoti stingra nostāja šai jomā. Mēs jau esam veikuši centienus Eiropas līmenī, tīpaši runājot par piekļuvi tirgumu. Mēs nevaram iet vairs tālāk. Un mēs tai pašā laikā vēlamies nonākt pie vienošanās, jo no daudzpusējas vienošanās visi būtu ieguvēji. Tagad mums ir tikai jāgaida mūsu partneru uh, piedāvājumu, jo mēs jau esam daudz ko paveikuši. Jurgas, lūdzu, jums vārds. Nesenās vienošanās ar trešām vidusjūras reģiona valstīm ir parādījušas, ka tirgus piekļuve uh, kuras ietvaros nav regulējoša līdzsvara, rada nekonkurētspējīgas uh, lietas, rada tr noņem priekšrocības Eiropas ražotājiem. Ko jūs esat paredzējuši, lai labāk integrētu šīs ar tirdzniecību nesaistītās eh, bāžas lauksaimniecības sarunās, tā lai atbalstītu šādu multifunkcionālo Eiropas lauksaimniecības raksturu? Un ir tīpaši konkrētāk vēlos zināt, vai cita starpā vēlaties arī apsvērt eh, tīri geogrāfisko norāžu sarunu jautājums, par, vai uzskatīsiet tos par būtisku PTO vienošanās eh, noteikumu sastāvdaļu? Comisar amat, amat kandidātam vārds. Eh, da, cred că dacă la asta v-ați eh, referit. Es domāju, ka ja mēs runājam par ģeogrāfiskās uh, izcēlesmes uh, norāžu un kvalitātes apzīmējumu piedāvājumu paketi. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs elements uh, šajā mm, vienošanās ziņā. Protams, ir arī citi tas regulējošas normas, kas darbojas uh, iekšējā tirgu. Mums ir jāiestājas par to ievērošanu, uh, pirms mēs, un mums ir jāpanāk arī, lai mūsu partneri tās ievērotu. Uh, un es domāju, ka geogrāfiskās izcelsmes norādes ir ļoti svarīgs elements šajomā. Paldies komisāram atkandādam, tālāk došu vārdu Stefanam Lefālam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms es gribētu teikt, ka man rodas iespējas, uh, uzklausot jūsu atbildes, ka uh, mēs uh, varam teikt, ka šis nesaistošais dokuments tagad ir uh, miskastē un uh, varbūt to tur arī vajag atstāt un nevajag to meklēt, bet uh, jūs jotri skaidri runājāt par pirmo un otro pīlāru, kā es sapratu, šis pirmais pīlārs ir ļoti liels ar atdalītiem uh, atbalsta maksājumiem, un pēc tam otrais pīlārs, kur ir visi izaicinājumi - vides aizsardzība, lauka attīstība, mazie uzņēmumi, vai neiznāk tā, ka jūs uh, uh nokļūstat pie tādas dubultas lauksaimniecības, tādas, kuru no vienas puses saņēmā atbalstu pirmajā pīlārā, ko var kontrolēt, un pēc tam būs otrā lauksaimniecība, otrajā pīlārā, kas nodrošinās lauka attīstību un vidas aizsardzību. Es tā vietā domāju par vienotu lauksaimniecības politiku, kas ņem vērā gan uh, ražošanu, gan lauka attīstību, gan vidas aizsardzību, un kas ņemtu vērā Eiropas Savienības pilsoņu intereses. Bet ja ir šie divi pīlāri, tad lauksaimniecības politika ir grūti saprotama mūsu pilsoņiem. Paldies, es saprotu jūsu bažas šajā jomā. Es gribu teikt skaidri, es neesmu iestrēdzis formas jautājumā, vai šeit ir viens pīlārs, divi, vai, vai kaut kas ir kopīgi. Pēc manām domām svarīgāks ir saturs, būtība. Un šeit nav runa par divē, divām atšķirīgām lauksaimniecībām, ja arī ir divi pīlāri. Mēs runājam par vienu lauksaimniecību, kas ir daudzveidīga. Eiropas Savienībā varētu pat teikt, ka ir vairākas lauksaimniecības. Mēs eh, šajā pīlārā runājam par gadskārtējiem eh, tiešajiem maksājumiem, bet tai pašā laikā mums ir vidus, vides elementi un vides aizsardzības prasības, kas jāievēro. Otrajā pīlārā ir paredzētas elastīgas manevrēšanas iespējas lauksaimniekiem, eh, domājot par dažādu dažādiem modernizācijas pasākumiem uh, dažādās dalību valstīs, runājot arī par klimatu pārmaiņām. Uh, tāpat mums ir uh, iespējas labāk domāt par lauku attīstību šai otrā pīlārā, jo notiek programmu veidošanu vairākiem gadiem uz priekšu. Es ļoti labi saprotu jūsu bāžas, esmu gatavs izskatīt dažādus risinājumus, bet šobrīd galvenais ir runāt par saturu un būtību, nevis par formu. Ir jānodrošina, lai KLP darbotos, lai uh, lauksaimniekiem būtu stabili ienākumi, bet mums ir jāievēro spēkā esošās normas. Tā pašā laikā mums ir jābūt elastīgiem un jāpredz manevrēšanas iespējas, lai virzītos uz priekšu. Paldies, komisāram, at kandidātam Stefanim, jums jāvats vārds papildu jautājumam. Paldies, jā, es dzirdēju atbildi un tā ļauj mums pāriet pie debatēm. Tas ir ļoti svarīgi. Es domāju, ka lauksaimniecības politikai, lauksaimniekiem un visai sabiedrībā Eiropas Savienībā ir svarīga nozīme, ir nepieciešams politiskas debates. Pēdējais jautājums. Līdz šim uh, šo divu pilāru pamatotība bija saistīta ar finansējumu un līdzfinansējumu. Uh, Tagad uh, komisija uh, un uh, tiek, nu, notiek virzība uz līdzfinansējumu visās jomās. Kāda ir jūsu nostāja, komisāra kandidāts? Mana nostāja, ja mums ir kopīga politika, mums ir vajadzīgs arī kopīgs uh, budžets. Runājot par lauku attīstību, līdzfinansējumam ir cita loma, kas ir atšķirīga no pirmā pīlāra. Uh, šobrīd mana nostāja ir tāda, runājot par kopīgu politiku, kopienas politiku, mums ir nepieciešams arī kopīgs budžets, neatkarīgi no finansējuma avotiem. Mēs ar finansēšanas mehānismu nevajadzētu ierobežot dalību valstu iespēju nodrošināt līdzvarotu finansējumu un nevajag apšaubīt uh, šo finansējuma pieejamību, neatkarīgi no tā, vai dalību valstīm ir līdzekļi vai nav. Paldies, un tālāk došu vārdu nākamajam runātājam. Čārģam Lēnam. Paldies, es atvainojos, Leona kungs, atvainojos. Es atvainojos, ka mazliet aizkavējos, man aizkavējās lidojums. Uh, Čēlis kungs, es gribēju jums vaicāt par šie trīs pasākumu, ko jūs uzskatījāt par vissvarīgākiem turpmākajos gados, lai uzlabotu Eiropas Savienības lauksaimniecības konkurētspēju. Kas ir šie trīs pasākumi, jūsuprāt? Yes, very briefly, I think that, uh... Pavisam īsi runājot, jā, pirmām kārtām es domāju, svarīgi pielāgot kopējo lauksaimniecības politiku, un šai virzienā mēs jau esam sākuši iet. Uh, domājot par to, kā palielināt konkurētspēju. Un šai ziņā ļoti svarīgi būs arī investīcija pasākumu saim, lauksaimnieku pielāgošana šiem jaunajiem elementiem. Jo pielāgošanas ietverā nedrīkstam nekādā gadījumā mazināt konkurētspēju, tāpēc lauksaimniekiem jāinvestē modernizācijā. Pirmā pīlāra ietveros ir jālīdzsvaro arī tiešo maksājumu izdala. Tas, es domāju, būtu ieguldījums. Nu, un tad tālāk, protams, startautiskās sarunas. Un domāju, ka mums jādod iespēja mūsu lauksaimniekiem šo sarunu rezultātā labāk izmantot eh, ne tik vien iekšējos, bet arī starptautiskos tirgus. Un to varam darīt, īstenojot uh, striktas sarunas un tādā veidā nodrošināt vairāk iespējas mūsu lauksaimniekiem. Nu, tās varētu būt šīs trīs prioritātes, šie trīs svarīgi elementi, kas vajadzīgi, lai uzturētu un arī stiprinātu mūsu lauksaimniecības konkurētspēju. Džordž, jums vārds papildus jautājumu. Jā, dzirdu, ko jūs sakāt, man patīk, ko jūs sakāt, bet. Uh, Bet vai jūs varbūt ņemtu vērā arī atsevišķu biotehnoloģiju instrumentus tā, lai pārliecinātos, ka lauksaimniecība darbojas atbilstīgi un varbūt arī jūs varbūt var teiksiet, ka šāda veida jautājums nav jūsu portfelī, bet es teiktu, ka tas ir saistīts ar lauksaimniecības nozari, jo šādus tehnoloģijas izmanto lauksaimnieki citur pasaulē, Un es gribēju vecāt, ko tad komisijā grasties darīt, lai kādā posmā tomēr lauksaimnieki saņem pieeja tieši tādiem pašiem biotehnoloģijas instrumentiem, kā, piemēram, izmanto citu trešās pasaules valsts, lielās lauksaimniecības valsts. Komisāram at kandidāts. Jūs runājat par konkurētspēju, es domāju, lai būtu konkurētspējīga lauksaimniecība ir jādefinē, kas ir viņas klienti, kas ir patērētāji. Par biotehnoloģijām runājot, es domāju, ļoti svarīgi šajā gadījumā uh, iekšējā tirgu pārliecināt patērētājus, lai patērētāji dod iespēju šādu biotehnoloģiju rezultātā radītiem produktiem, vai viņi vēlas vai nevēlas šādus e, ģenētiski modificētus organismus iegādāties. No otras puses, protams, skatoties, mēs esam atkarīgi arī no importu, īpaši attiecībā uz dzīvnieku barību. Un domāju, ka šai ziņā, šai jomā jaunās kolēģijas ietveros mums vajadzēs rast risinājumu, lai mūsu lauksaimniekiem un lopražotājiem, lopkopiem dotu iespējas izvērst savas darbības, ne, nesaņemot šo nelabvēlīgo ietekmi, ko varētu radīt reglamentācija, kas vērš pret šādām tehnoloģijām. Un tāpēc domāju, ka kopumā svarīgi Atcerēties arī šeit zinātniskos viedokļus, tātad zinātniski noskaidrot, kas notiek un kā, un pēc tam tālāk jādomā par to, kā šie ražotāji varēs pārliecināt patērētājus eh, izmantot viņu ražotos produktus, jo šai kopējā tirgu, es domāju, ārkārtīgi svarīgi nodrošināt arī pieprasījumu visā šai kopējā kvalitātes politikas eh, kontekstā ir nozīmīgi atcerēties, kā uzvedas patērētāji. Paldies, saka priekšādātājs, lieliski! Tālāk došu vārdu nākamajiem runātājiem. Zebove, komisārkungs, labdien! Es arī vēlētos uh, runāt par šo tēmatu, dzirdējām jūsu viedokli, bet ja mēs šobrīd pa, lūkojamies uz pētījumu rezultātiem, ka mums pastāv nopietna problēma attiecībā uz līdzpastāvēšanu gan ražošanas jomā, attiecībā uz ģenētiski modificētiem organismiem un tādiem, kas tādi nav. Es vēlētos zināt, kā jūs spēsiet nodrošināt, garantēt brīvas izvēles iespējas lauksaimniekiem, eh, tiem, kuri vēlas garantēt eh, produkciju bez uh, ģenetiski modificētiem organismiem. Kā jūs varēsiet novērst piesārņojuma risku, jo jūs norādījāt, ka šobrīd mums pastāv problēma attiecībā uz importu, uz sojas importu. Un runājot par to, ka Eiropā ir iespējas ierobežots attiecībā uz olbaltumu ražošanu, tādēļ ir nepieciešams importēt uh, dzīvnieku barību, bet kā nodrošināt, lai tāda būtu pieejama arī bez ģenētiski modificētiem organismiem. Paldies! Es uh, ļoti uh, labi zinu jūsu bāžas šai jomā runājot par līdzās pastāvēšanu. Es tāpat kā jūs uzskatāt, ka ir nepieciešams garantēt patērētājiem izvēles iespējas, izvēles starp ģenētiski modificētiem organismiem un tādiem, kas tādi nav. Tāpat jānodrošina arī lauksaimniekiem izvēles iespēja. Es negribu izvairīties no atbildes, bet gribu teikt, ka šis jautājums ir dalību valstu kompetencē, kuras ir atbildīgas par šās politikas pieņemšanu un īstenošanu attiecībā arī uz noteikumu ievērošanu. Es domāju, ka ir nepieciešama cieša sadarbība ar dalību valstīm šai jomā, bet es gribu teikt, ka šis jautājums ietilps dalību valstu kompetencē. Tālāk par uh, augu izcēlesmes olbaltumiem un soju. Startautiskās tirzniecības noteikumi šobrīd uh, neparedz uh, uh palīdzības piešķiršana attiecībā pēc šādiem kritērijiem pastāv tādēļ arī problēmas ar uh, sojas uh, uh, piegādēm Eiropas Savienībai. Mēs nespējam nodrošināt savu patēriņu bet esmu gatavs uh, uzklausīt priekšlikums un meklēt risinājumus, lai mēs virzītos uz priekšu. Es domāju, ka mums tomēr ir diezgan uh, ierobežotas iespējas un mums ir jāpārdomā par to, kā panākt līdzsvaru, neapdraudot uh, lopkopju pastāvēšanu, jo ja mēs arī attieksimies no sojas importa, tad mums būs jāimportē gaļa, kas ir uh, ražot, izmantojot ģenetiski modificētus organismus. Žozē Bovē, jā, paldies, es uh, saprotu jūsu atbildi, ka mums ir jādomā par nākotni, jāmeklē risinājumi kopā ar komisiju. Jūs runājāt arī par kvalitātes norādēm. Tas man šķiet ļoti būtiski. Šobrīd ir tāda skandalosa situācija Eiropas Savienībā un ir ļoti svarīgi, lai jaunais komisārs atsāka diskusijas ar ASV, kā mēs varam piekrist tam, ka vēl uh, trīs gadus turpināsies tāda situācija, ka ir atrisināts konflikts par, ar hormoniem barot lielopu gaļu, bet ka joprojām ASV ir uh, noteikušas uh, nodevas 300% apmērā Rokforas sieram ASV un ka šī situācija pastāvēs vēl trīs gadus. Es domāju, ka komisija ir jāatsāk sarunas ar ASV, lai šādu skandalozu situāciju starptautiskā mērogā atrisinātu. Komisāra kandidāts, jā. Es ļoti labi saprotu jūsu bāžas par šo situāciju, un kā jūs zināt, šī situācija ir saistīta ar starptautisku ka līmeņa sarunām un Karel de Guhta atbildībā būs, bet es saprotu, ka šis jautājums ir samilzis un ka tas jau pastāv vairākus gadus, un es kā lauksaimniecības komisārs centīšos rast risinājumu šim jautājumam. Paldies, tālāk došu vārdu Ešvārdu kungam, lūdzu. Paldies! Komisāra amata kandidāta kungs, es domāju, ka mums vajadzētu izpētīt jūs uzskatus par šo līdzekļu pārdalu Es piekrītu tam, ko jūs teicāt, ka mums jā, jāvirzās prom no vēsturiskajiem pamatiem, jārod jauni risinājumi un tam līdzīgi. Un te gribētu nākt klajā ar ierosinājumu. Šie principi jaunai atbalsta izmaksai varētu būt šādi. Pirmkārt, tiem jābūt vienkāršākiem, otrkārt, tiem jābūt taisnīgākiem un trešām kārtiem pārskatāmākiem. Starp daudziem, daudzām dalībvalstīm pastāv viedoklis un īpaši starp jaunajām dalībvalstīm valstīm Eh, pastāv viedoklis, ka vajadzētu šādus fiksētas likmes uz hektāru bāzes, un tas būtu tas loģiskā, loģiskā virzība uz, uz priekšu. Vai jūs piekrītat šādam viedoklim? R komisāram at kandidāts. Runājot par pārdalīšanu, jūs droši vien runājat tad par pārtikas ķēdi. Nē, saka Ašvart kungs, nē, runājat par atbalstu lauksaimniekiem. Eh, komisāra amata kandidāts. Jā, šai jomā domāju, ka diezgan skaidri izteicos, kad runāju par nākotnes kopējo lauksaimniecības politiku. Šie kritērijiem tiešo maksājumu izdalēji ir jā, jātop pārskatītiem, tā lai tie vairāk ņemtu vērā, vērā specifiskus elementus, lai būtu labāks līdzsvars līdzekļu sadalē. Tiem jābūt vienkāršiem, te pilnībā jums piekrītu, tiem jābūt arī taisnīgiem, tieši tā kā jūs sakāt. Es jau lietoju šeit šo vārdu. Nu, par pārskatāmību runājot, jā, komisija jau ir centusies īstenot vairākus pasākums, lai palielinātu pārskatāmību tiešo maksājumu sadalē. Un es domāju, ka tagad esam nonākuši pie tā, ka ne tikai komisijai, bet arī, zināmā mērā, jums parlamentam sadarbībā ar mums ir jāizanalizē, kas tad būs šie kriteriji, kas būs kriterijs, kas būs vienkārši, bet tāpat laikā ņems paredzēs to, nodrošinās to, ka līdzekļi, Eiropas Savienības līdzekļi tiek sadalīti taisn, taisnprātīgi. Un lai tiktu nodrošināti visi, visi noteikumi un tas notiktu pārskatāmi. Dalību valstīm jau ir iespēja šobrīd nodrošināt pārskatāmību atbalsta saņemšanā lauksaimniekiem, lauksaimniekiem tiesības uz šo informāciju, un es esmu paredzējis virzīties šai, šai jomā arī uz priekšu. Ašvartkungs, papildus jautājums. Jā, komisāram kungs, es gan uzdevu jums konkrēti jautājumu par jūsu viedokli par šo fiksēto likmi uz hektāru bāzes, bet tagad vēl tālāk mazliet paplašinot šo jautājumu. Vai jūs uh, uzskatāt, ka vai tad nav tā, ka vajadzētu arī koriģējošu budžeta mehānismus šajā gadījumā? Un ko jūs domājat par koriģējošiem budžeta mehānismiem? Un šeit konkrēti, konkrēti es runāju par visādiem rabatiem un atlaidēm, līdzīgi kā Lielbritānija tas bijis. Subvențiile la uh, hectar pentru noile state membre. Acolo există această, uh, acest uh, mecanism. Uh, runājot par subsīdijām, uh, tās vēl vien pastāv jaunajās dalībvalstīs. taču ir jau pieņemts lēmums, ka e, tiks izveidotas uzņēmuma prēmijas, taču tas tiks balstīts uz palīdzību, kas tika saņemta iepriekš. Es domāju, ka mums vajadzētu mm, būt vienlīdzīgiem visā Eiropas Savienībā. Pašlaik pastāv šie divi maksājumi par hektāru jaunajās dalībvalstīs un uz, uz uzņēmumu vecajās. Taču es domāju, ka mums vajadzētu uh, nodrošināt eh, vienādu, vienlīdzīgu maksājumu mehānismu, tomēr ņemot vērā specifiskos faktorus. Jebkurā gadījumā mums vajadzētu nodrošināt taisnīgu un vienlīdzīgu palīdzības sadalījumu. Eņu kungam vārds. Nesen Britu fabrikām vajadzēja uh, investēt alternatīvās ražošanas sistēmās. Uh, Eiropas Savienība aizliedza Lielbritānijas valdībai sniegt palīdzību. Tajā pašā laikā uh, Rumānijas uzņēmēji saņēma uh, palīdzību gan no savas valdības, gan no Eiropas Savienības. Daļa no šīs palīdzības, protams, maksās Britu nodokļu maksātāji. Ja uh, netiks izmantotas šādas priekšrocības, tad arī pēc aizlieguma uh, Brīti varēs uh, ražot šos būrus un pārdot uh, olas Eiropas Savienībai. Tā kā Rumānijas prezidents uh, to visu vadīs, manuprāt, tas izskatās visai aizdomīgi. Uh, Lielbritānijas nodokļu maksātāji taču sniedz savu ieguldījumu Eiropas Savienībā, taču 2002. gadā uh, Rumānijā šī nauda tika ļoti slikti izmantota. Cik daudz jūs zināt par to, un vai jūs izmantosiet savas saiknes ar Franciju? Vai jūs turpināsiet, uh, vai jūs kaut ko darīsiet, lai šādi skandāli neatkārtotos? Komisārkungs? Es īsti nezinu, ko jūs, ko jūs teikt atsaucaties uz 2002. gadu, tad Rumānija vēl nebija Eiropas Savienības dalībvalsts. Es īsti nesaprotu, uz ko jūs atsaucaties, vai, bija, vai tie bija sapar līdzekļi, tie tika izmantoti lauksamniecības nozares modernizācijai. 2002. gadā mēs eh, izmantojām līdzekļus Rumānijā, bet tolaik mēs vēl nebijām dalībvalsts. Varbūt jūs varētu nedaudz precīzāk uzdot savu jautājumu. Uz kādiem līdzekļiem šeit jūs atsaucaties? Uz kādu instrumentu, uz kādu nozari? Eņu? Tur bija divi atsevišķi jautājumi. Viens, ko skat šobrīd par svarīgāko, eh, bija šis par līdzekļiem, un pie vispārīgākiem jautājumiem es vēl atgriežos, vai jūs vēlaties pabeigt savas divas minūtes. Jums bija divas minūtes, eh, un jūs to nesat darījis. Labi, labi, tad turpināšu tādā vispārīgi jautājumu par šiem uh, būriem. Nākamā gada janvārī uh, notiks standartizēšana sacībā ar šiem būriem un tiks noteikts aizliegums. Un ja šis aizliegums stāties, stāsies spēkā, tad tādā gadījumā putni, kas šādos pašos būros vien tiek audzēti, tiks importēti no Indijas un vēl nenoz no kurienes. Turklāt viņi droši vien tiks baroti ar uh, kviešiem, kas ražot Eiropas Savienībā. Vai jūs uh, saprotat, ka šāda veida ķēde ir ārkārtīgi nepraktiska? Privind, uh... Jā. Šķiet, ka jūs atsaucaties uz Eiropas Savienības uh, regulām par būriem, kurās tiek audzētas vistas. Šeit ir paredzētas investīcijas modernizācijas pasākumiem šajā nozarē. Šī regula ir saistīta ar dzīvnieku labturību. Šie noteikumi attiecas visas kopienas lī līmenī. Visi ražotāji gan Rumānijā, gan Lielbritānijā ir pakļauti šiem nosacījumiem, un šie nosacījumi viņiem ir jāievēro. Pēc eh, manā rīcībā esošās informācijas par šo regulu tika paziņots jau pirms gada. Pašlaik spēkā ir pārējais pasākumi. Rumānijā arī pastāv iespēja izmantot modernizācijas investīcijas. Es ceru, ka ražotāji arī spēs eh, veikt šīs investīcijas, lai šīs normas varētu piemērot. Galu galā par šīm normām tika pieņems lēmums Eiropas Savienības līmenī. Paldies, palāk, vārds Dodas kundze, bet neredz gan viņu talpā. Labi, tad mēs virzamies tālāk uz priekšu. Un tālāk Mišels Dantāns. Monsieur le commissaire désigné, vous avez komisāra kan, amata kandidāts, jūs a, savās rakstiskajās atbildēs norādījāt, ka Eiropas lauksaimniecības nākotnes stabilitāte būs atkarīga no tā, lai KLP ietvaros tiktu iestrādāti moderni drošības garantēšanas mehānismi. Līdzinējā pieredze rāda, ka ir nepieciešami tirgus regulēšanas instrumenti. Jūs nu pat runājāt par jaunajiem instrumentiem, varbūt jūs varētu sīkāk par tiem pastāstīt, bet kā jūs, eh, ko jūs domājat par privāto regulējumu, kādas noteikts lauksaimniecības nozars ietvaros, un vai jūs atbalstāt komisijas doktrīnas attīstību, un vai jūs neuzskatāt, ka šādā veidā tiek kavēta konkurence? komisāra amata kandidāts, es runāju par moderniem eh, regulācijas mehānismiem, kas neapdraud tirgus eh, darbību. Mēs jau esam eh, sākuši strādāt pie noteiktiem sektoriem, runājot piemēram, par garantijas fondiem un ienākumu garantēšanu, kas varētu sākt darboties tad, ja notiek straujas cēnu svārstības, kas nopietni ietekmē lauksaimnieku ienākumus. Un šie mehānismi sāk jau darboties attiecībā uz augļu un dārzeņu nozari, tas pats varētu tikt attiecināts uz citām nozarēm lai, eh, un arī to darbību varētu pieskaņot dažādu uh, nozaru specifikai. Eh, runājot eh, arī par piena ražošanas nozari, mēs varētu domāt par atbilstošiem pasākumiem, lai mums arī ir jāmēģina atbalstīt eh, sarunu vešanas potenciāls lauksaimniekiem noteiktā uh, Uh, ražošanas jomā, un tai pašā laikā ir jāizvairās no konkurences kropļojumiem šai nozarē. Komisijā mēs uh, domājam arī par dažādiem izņēmuma mekanismiem lauksaimniecības jomā, jo pēdējo gadu pieredze ir liecina par to, ka tad, ja nav pat minimālu regulācijas mehānismu, tad uh, nav iespējams nodrošināt labu līdzsvaru starp piedāvājumu un pieprasījumu. Mums ir nepieciešama mehānismi, kas nekavē tirgus darbību, bet uzlabo tā darbību. Var domāt par garantijas apdrošināšanas fondiem, lai uh, garantētu lauksaimnieku uh, ieņēmumus, varbūt arī citi mehānismi, ko šeit neminēšu, jo ir nepieciešams vēl padziļināt to analīze, bet mums jau ir prātā arī citi mehānismi, kas ir darbojušies iepriekš, bet kuru darbību vajadzētu adaptēt, un arī šie tiešie maksājumi ir vērsti uz lauksaimnieku ienākumu garantēšanu. Bet runājot arī, tātad šeit ir iespējami risinājumi um, mums iepriekš darbojošos instrumentos ir bijus, bijis paredzēts uh, regulēt ražošanas apjomu. Vai jūs domājat, ka varētu saglabāt instrumentus, kas ir vērsti uz ražošanas apjoma, uh, apjoma ierobežojumu un uh, tādējādi regulēt arī tirgus darbību? komisāra amata kandidāts. Es nezinu, vai mēs varam saglabāt kvotas tikai noteiktos Eiropas Savienības reģionos. Tas grauja tirgus pamatus, tālāk runājot par kvalitātes norādēm, geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Tad, protams, ir jāizvērtē, kurš mehānisms ir vispiemērotākais, lai nodrošinātu līdzsvaru ražošanas apjoma ziņā lai neapdraudētu šāda konkrēta produkta kvalitāti, bet es domāju, ka ir nepieciešami arī citi elementi, kas uh, ir saistīti ne tikai ar tirgu darbību. Um, jo Uh, mums ir arī jāpadomā par to, vai ir iespējams izveidot tādas stingras reglamentācijas saliņas kopējā tirgu vai nē. Vārsta baidīkungam. Uh, kāpēc jūsu domām Eiropas lauksaimnieki varēs pārvarēt uh, ievērojamās cenu svārstības pārtikas produktu tirgu? Vai jūs varētu minēt, kādas uh, sabiedriskās regulācijas mehānismi ir jāizveido, kā drošības tīkli jāizveido to, uh, garantijas mehānismu vietā, kas jau ir likvidēti. Šis jautājums ir ļoti aktuāls, un ja tas netiks atrisināts, tad uh, vēl nostiprināsies lielo ražotāju ķēžu dominance pārtikas tirgū, ko mēs varam konstatēt gandrīz visās dalību valstīs. Un es jums vēlu panākums jūs darbā par rapport à la, à la... Runājot par uh, cenu svārstībām, es jau uh, iepriekš minēju mehānismus un par to, ka varētu paplašināt tā mehānisma darbību, kas šobrīd ir attiecināms uz uh, augļu dārzeņu ražošanu un varētu to adaptēt lietošanai tādos gadījumos, ja notiek ļoti straujas cenu svārstības un arī uh, svārstības eh, lauksaimnieku ieņēmumos. Tālāk arī varētu šeit runāt par līgumu slēgšanu starp eh, ražotājiem, pārstrādātājiem un tirgotājiem. Arī to mēs varētu izskatīt, ņemot vērā to, kā tiek pārdalīta pienā, pievienotā vērtība šajā sadalas ķēdē. Mēs to darījām attiecībā uz piena ražošanas nozaru, to pat varētu darīt arī uz citām nozarēm. Un eh, šeit nevajadzētu iestādēm pārāk iejaukties, jo tomēr ir nepieciešama arī tirgus piebāvājuma un pieprasījuma uh, funkcionēšana, bet eh, šajā sarunu vešanas procesā uh, ir uh, nepieciešams atbalstīt lauksaimniekus, lai viņiem būtu uh, stabilāka nostāja, jo um, šeit arī ir jādomā par līdzsvaru. Saskaņā ar pēdējiem pētījumiem par pievienotās vērtības pārdali jākonstatē, ka nevienmēr tirgotāji ir tie, kas saņem visvairāk. Varbūt arī citi šās uh, sadalas ķēdes dalībnieki, kas gūst vislielāko labumu. Un es domāju, ka šeit vajadzētu pārdalīt šās sadalas ķēdes ietvaros. Paldies komisāram. Turpināsim ar Hārkinas kundzi, Marina Hārkina. Jūs prezentācijā šorīt jūs teicāt, ka KLP reformai galvenokārt vajadzētu nodrošināt pārtikas drošību un ienākumus lauksaimniekiem. Protams, ka šīs lietas ir savstarpēji saistītas. Ja lauksaimniekiem nebūs pietiekami daudz ienākumu, tad mēs ne, nenodrošināsim pārtikas drošību Eiropā. Viens no jautājumiem, kas ietekmē ienākumus lauksaimniekiem, ir tas, ka uh, dominē daudz mazumtirgotāju tirgu. Nesen Lielbritānijā uh, tika pārskatīta, pārskatīts prakses kodeks attiecībā uz uh, pārtikas tirgotājiem. Arī īrijā līdzīgas, uh, līdzīga attīstība ir vērojama. Kādus uh, soļus jūs veiksiet, lai šī. Uh, lai šis līdzsvara trūkums starp ražotājiem un um, pārtikas pārdevējiem, mazumtirgotājiem e, tiktu nodrošināts. Tad, kad es Rumānijā darbojos kā lauksaimniecības ministrs, es e, gribēju aicināt e, ražotājus un pārdevējus veikt sarunas. Tādējādi tiktu izveidotas praktiskas vatlīnijas, uz kurām varētu balstīt noteikumus. Es uzskatu, ka Eh, pārtiks ķedē iesaistītās personas varētu veikt attiecīgos risinājumus. Kā ministrs es varēju šādas sarunas tikai veicināt. Taču es nedomāju, ka šajā posmā komisija varētu iejaukties attiecībās starp pārtikas ražotājiem un mazumtirgotājiem. Jebkurā gadījumā pārauku prakse varētu būt viens no risinājumiem. Taču Lai to izdarītu, mums ir vajadzīga vienošanās starp šīm abām iesaistītajām pusēm. Taču runājot vispārīgāk, kā jau es eh, teicu atbildēta Paidī kungam, attiecības pārtikas ķēdēs starp eh, dažādām iesaistītajām pusēm varētu dot mums risinājumu. Tādējādi mēs labāk eh, regulētu pievienoto vērtību pārtikas ķēdē. Kā komisārs es varu tikai un vienīgi veicināt šāda veida sarunas, jo šis jautājums ir saistīts arī ar konkurenci, ar konkurences jautājumiem. Marijana, papildi jautājums. Lielas paldies, komisāra kandidāti. Es ļoti labi saprotu, ko jūs gribat teikt. Es vienkārši cerēju, ka uh, Uh, augstā līmeņa grupa par konkurenci lauksainicības produktu industrijā varētu kaut kādā veidā iejaukties vai arī virzīt šo jautājumu uz priekšu. Es uh, saprotu, ka labākais, ko jūs varat uh, darīt, ir vienkārši veicināt to, lai iesaistītās puses darbotos un vestu sarunas. Taču vai jūs redzat kādu iespēju izmantot šo augstā līmeņa grupu? Šī ir patiešām liela problēma, un tā arī kropļo cenas, jo m, mm, patiešām nav līdzsvars starp abām iesaistītajām pusēm. Komisārkungs? Turmāko mēnešu laikā es ieradīšos parlamentā un prezentēšu secinājumus, ko būs izdarījusi šī augstā līmeņa grupa. Esmu gatavs izmantot šo sarunu rezultātus, pozitīvos rezultātus, tā lai varētu izanalizēt uh, uh, problēmas šajā nozarē. S bet es to darīšu tikai ciešā sadarbībā ar konkurences komisāru. Mums ir jāatrod argumenti, jo uh, katra šī nozara ir specifiska. Mums ir jāparedz atkāpes no konkurences noteikumiem. Tā kā mums ir kopējs tirgus, mums ir arī kopēji noteikumi. Esmu gatavs analizēt visus iespējamos risinājumus tā, lai noskaidrotu šo jautājumu, lai stiprinātu ražotāja pozīcijas pārtiks ķēdē. Bēnē. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Bavē kungs tālāk. Oui, uh... Tagad es gribētu runāt par globālu jautājumu. Eiropas lauksaimniecība ir ļoti atkarīga no fosīlās enerģijas. De, neviņas simts miljonu tonu mazuta tiek izmantotas gadā uz vienu Eiropas iedzīvotāju un tas veido vairāk nekā 20% no Eiropas uh, Savienības CO2 izmešiem. KLP uh, šobrīd arvien vairāk ir orientēta uz industriālo modeli, izmanto metodas, kas apdraud vidi, kaitē vidi, videi un uh, veido CO2 izmešus. Uh, arvien vairāk tiek uh, rado, ra, ražota kukurūzu skābarība un uh, lauksaimnieki uh, arī pārvieto savu ražošanu. Un mums šobrīd ir nepieciešama jauna lauksaimniecība, kas domā par enerģijas uh, taupīšanu, un man ir jautājums, ko uh, komisija ir paredzējusi, lai atbalstītu šo projektu, kas ir uh, reakcija uz klimata pārmaiņām un globālo sasilšanu. Komisāra amata kandidāts, es jau norādīju, ka jautājums par klimata pārmaiņām un vides aizsardzību ir cieši saistīts ar lauksaimniecības attīstību un ka to no mums sagaida mūsu pilsoņi un nodokļu maksātāji. Es domāju, ka mums ir labāk jāizstrādā mehānismi, ko, kā izmantot uh, tehnoloģijas attīstības un inovāciju rezultātus arī lauksaimniecībā un šeit sadarbībā ar uh, pētniecības, zinātnes pētniecības komisāru mums ir jāmeklē risinājumi un jāizstrādā priekšlikumi attiecībā uz konkrētiem mehānismiem lauksaimniecības jomā. Uh, es domāju, ka tas, ka uh, ir jāatbalsta vietējā lauksaimniecība, tas arī varētu dot ieguldījumu šai jomā. Pēc manām domām atsevišķos reģionos ir pārāk uh, liels uzsvars likts uz industriālo lauksaimniecību. Protams, ir jānodrošina ražošanas apjomi, bet eh, pēc manām domām atsevišķos reģionos ir vairāk jāorientējas uz vietējiem patērētājiem, vietējiem uh, tirgiem, un mums ir jāsaprot, ka šie vietējie tirgi uh, iekļaujas mūsu iekšējā Eiropas Savienības tirgu. Un tieši šādā netiešā veidā mēs varētu atbalstīt lauksaimniecību, kas vairāk respektē vides aizsardzības prasības. Žozē Bovē, vēl viens papildu jautājums runājot par uh, lauksaimnieku ieņēmumiem ienākumiem. Uh, vēl neesmu no jums dzirdējis to, ka Eiropa konkurences politikas ietvaros aizliedz pārdot produkciju ar zaudējumiem. Man ir jautājums, kādēļ lauksaimniecības jomā nav aizliegts pārdot uh, produktus, teiksim, augļus, dārzeņus, pienu, gaļu ar zaudējumiem. Šobrīd būtu jāpieņem tiesību akti. Jau vairāk nekā pirms 60 gadiem prezidents Rūzvels 1944. gadā paziņoja, ka tiks aizliegts pārdot lauksaimniecības ražojumus ar zaudējumiem, lai nebūtu, ir nepieļaujama situācija, ka lauksaimnieki cieši zaudējumus pārdodot ražojumus. Komisāra amata kandidāts. Šeit ir atšķirība tomēr starp uh, tirgotājiem un lauksaimniekiem. Tirgotājs nopērk preci par zināmu cenu, bet lauksaimnieks uh, ražo savu preci un atsevišķos brīžos viņš var pārdot šos ražojumus ar zaudējumiem un pēc tam atgūt šos zaudējumus citos uh, brīžos pārdodot par augstāku cenu. Mums ir nepieciešams mehānisms, kas nodrošinātu to, lai lauksaimnieki nebūtu spiesti pārdot ražojums ar zaudējumiem, bet ir nepieciešams arī mehānisms, kas sniedz atbalstu lauksaimniekiem konkurēt spējas nodrošināšanā Jautājums, kādas ir manevrēšanas iespējas lauksaimniecības komisāram šāda regulējuma izstrādāšanā? Ir, protams, jānoskaidro, kur no kāda ir šo zaudējumu cēloņi, kāda ir šīs situācijas cēloņi. Es saprotu jūsu jautājuma būtību, ka mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, ka lauksaimnieki ir spiesti pārdot savus uh, ražojumus ar zaudējumiem, lai vienkārši izdzīvotu. Vaičakovskī kungs tālāk lūdzu. Panie Prieņšansi, panie Prišvi komisāžu. Lielas paldies, priekšsādātāji kungs. Komisāram at kandidātu kungs. Priecājos, ka arī man dot iespēju uzdot eh, jums jautājumu īpaši jums, kas būs komisārs no jaunās dalību valsts. Tas ir saistīts arī ar diskrimināciju subsīdiju jomā. Tieši tāpēc priecājos, ka esat no jaunās dalību valsts. Lūk, iepriekšējā komisija ierosināja šādu risinājumu. Pēc 2013. gada subsīdija līmenis uh, Um, tiks pārdalīts, būs zināms privileģētās valsts un par citām tiks vērta diskriminācija. Un šo citu dalību valstu vidū ir arī dažas jaunās dalību valsts un dažas vecās valīzās - Portugāla, Spānes, Zviedrija, Somija. Uh, ir tās, kas ir virs vidus līmeņa, un te nav nekādu pamatojumu, kāpēc šāds sadalījums, šāds modības atšķirības būtu jāsaglabā šajā maksājuma atsaistīšanas posmā. Ko esat paredzējis darīt, lai šo situāciju mainītu tā, lai šāda diskriminācija nenotiktu jau, jaunā dalījumā? Domnule Vojčakovski, e, așa cum am spus, acest sub... E, Jā, Vojčakovska kungs, e, jūs jau tikko to minējāt. Šis temats par kritērijiem, kā tiek uh, sadalīta tiešā palīdzība, par to mēs noteikti diskutēsim. Par to mēs diskutēsim, tad, kad mēs runāsim par priekšlikumiem KLP reformai. Es uzskatu, ka šeit ir uh, svarīgi iesaistīt arī, arī Eiropas parlamentu risinājumu meklēšanā. Es uzskatu, ka risinājums būtu lielāka, lielāka līdzsvarotība šīs atšķirības patiešām nav pamatojamas ar to, ka ir atšķirīgi apstākļi lauksaimniecības ražošana Eiropas Savienībā. Tomēr mūsu mērķim vajadzētu būt skaidriem un caurdzamiem kritērijiem. Tā, lai mēs varētu izvairīties no diskriminēšanas. Pavisam drīz mēs diskutēsim par KLP nākotni. Es ceru, ka mēs atradīsim eh, ļoti svarīgus uh, kritērijus, kā mums izstrādāt pareizos mehānismus un kā tikt vaļā no vecajiem kritērijiem. Lūdzu, papildu jautājums Večakovs kungam. Paldies, komisaram Atkandātam par šādu bildi. Domāju, ka tas viss saistīts, protams, arī ar budžeta jautājumiem un gribēju tāpēc uzsvērt, ka šeit nerunājam par to, ka būtu līdzekļi kādam jāatņem tie būtu jāatņem tie, kam ir vairāk un jādod tiem, kam savukārt ir mazāk. Nē, es vienkārši domāju, ka nevajadzētu uh, radīt diskriminācijas. Priecājos, ka esat gatavs aizstāvēt KLP budžetu, bet es domāju, ka tas, ka jums tiešām būtu jā, par ko tiešām jācīnās, būtu jācīnās par lielāku budžetu kopējai lauksaimniecības politikai, jo pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās integrācija tikai pastiprinājusies, un tāpēc mums vēl vairāk līdzekļu būs vajadzīgi, lai īstenot šo integrāciju, un tas īpaši svarīgi lauksaimniecības lomā. Otrs jautājums par ģēmo. Vai jūs uh, esat par to, ka dalībvalstīm katrai savā līmenī jālem par to, vai audzēt ģēmo organismus vai nē savā teritorijā? Sigur, este, a fost o pozīcija prezentată deja uh, de președinte. Jā, šis priekšlikums jau tika iesniegts, to iesniedza komisijas priekšsēdētājs Barozo kungs. Es to arī atbalstu. Es uh, pamatojos uz uh, nosacījumu, ka zinātnieku pētījumi un uh, ziņojumi līdz šim ir norādījuši, ka nepastāv nekādas, nekādi veselības riski vai vides riski patērētājiem lietojot šos produktus. Ņemot vērā šos ziņojumus, viens no risinājumiem būtu ļaut šo lēmumu pieņemt dalībvalstīm. Galu galā dalībvalstīs ir atšķirīgi viedokļi par ģēmo, taču tas būtu mans personīgais viedoklis. Par šo tematu ir atbildīgs mans kolēģis eh, patērēt aizsardzības un veselības jomā. Vērts Messeršmita kungam. Esmu no Dānijas. Tur visas partijas ir vienojušās, ka agrārā palīdzība lauksaimniecībai mm, kaitē, kaitē arī patērētājiem, un līdz ar to, to vajadzētu likvidēt. Tieši tāpēc eh, man ļoti patika Fišers Bēls attieksme pēdējo piecu gadu laikā. Nesen mēs dzirdējām, ka Levandovskis ir eh, izsaicies atšķirīgi. Proti, eh, turpmāko piecu gadu laikā mēs neturpināsim iepriekš uzsākto politiku. Levandovskis runā par to, ka mums vajadzētu pārtraukt šo pakāpenisko palīdzības apturēšanu. Mums vajadzētu par to kāpināt. Mans jautājums, vai jūs piekrītat Levandovskim, ka mums vajadzētu pārtraukt šo pakāpenisko apturēšanu? Vārds komisāra kandidātam. Es nezinu, ka, vai Fišera Bēla tiešām vēlējās samazināt subsīdijas. Mēs vēlējāmies vienkārši noteikt eh, vienlīdzību starp šīm modulācijām. Tātad eh, pirmais eh, pīlārs tiešās, tiešie maksājumi un otrais pīlārs lauka attīstība tika ieviesta šīs modulācijas, lai mēs varētu palīdzēt laukiem attīstīties. Pēc 2013. Eh, gada kopējā lauksaimniecības politikā mums būs iespēja kopā ar dalību valstīm pieņemt lēmumu, kāda budžeta sadaļa paliks eh, pirmajā pīlārā un kāda tiks paredzēta otrajam pīlāram. Es jau minēju, subsīdijas un tiešie maksājumi šeit spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Tas nodrošina um, ienākumu stabilitāti lauksaimniekiem arī Dānijā. Uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs mehānisms, to vajadzētu arī paturēt. Tomēr ir vajadzīgs arī šis līdzsvars starp pirmo un otro pīlāru. Mums šeit ir iespēja uh, nākamajās debatēs par KLP vēlreiz par to spriest. Par modulācijām vairs nebūs runa, bet, kā jūs teicāt, tiešiem maksājumiem ir ļoti svarīga loma. Tas jau ir sevi pierādījis. Es domāju, ka mums ir vajadzīgi e, šie minimālie ienākumi lauksaimniekiem, tie ir jāstabilizē, un tieši tāpēc subsīdijas ir vajadzīgas. Levandovska kungs sniedza savus argumentus par šo agrāro palīdzību. Viņš teica, ka to nevajadzētu pārtraukt. Mans jautājums ir pavisam konkrēts. Vai vajadzētu mazināt palīdzību šajos turpmākajos piecos gados? Turpmākajos piecos gados budžets ir paredzēts 40% līmenī. Daudz cilvēki manā valstī nav apmierināti, ka uh, tiek izdots tik daudz naudas eh, šādām vajadzībām. Viņi uzskata, ka būtu daudz labāk gan trešajām valstīm, gan mums, ja šādas subsīdijas tiktu pārtrauktas. Tātad mans jautājums. Vai jūs vēlaties samazināt lauksaimniecisko palīdzību? Vai jūs vēlaties to samazināt īstermiņā, vidētermiņā un ilgtermiņā? Vārds komisāra kandidātam. Uzskatu, ka KLP ir vajadzīgs saskaņots budžets. Šeit nav runa tikai par naudu, kas nāktu par labu ražotājiem. Šeit ir runa par eh, pārtikas produktiem Eiropas Savienībā. Šie pārtikas produkti tiek ražoti ne tikai iekšējiem tirgum. Eh, Lauksaimnieks sastāda arī svaru, svarīgu daļu nodarbinātībā. Kā jau es teicu, šis budžets ir pamatots. Šis budžets ir pamatots tāpēc, ka mēs varam nodrošināt uh, produkciju Eiropai. Un mēs šeit nedrīkstam pieļaut kļūdas. Mēs nedrīkstam samazināt atbalstu ražošanai, jo tad izmaksas būs daudz augstākas. Tieši tāpēc es uzskatu, ka augstais budžets lauksaimniecībai ir ļoti attaisnojams. Argumenti mums visiem ir zināmi, taču mums ir jāizmanto reforma, lai par to skaidrāk un caurdzamāk arī paziņotu. Tieši kāpēc tad mēs sniedzam tik lielu atbalstu lauksaimniekiem no budžeta? Jebkurā gadījumā uzskatu, ka lauksaimniecības budžetam ir jābūt pietiekam lielam. Tādējādi mums būtu iespēja arī mm, diskutēt un mēģināt rast iespējas mm, nodrošināt līdzsvaru starp pirmo un otro mm, pīlāru, bet mēs nedrīkstam apdraudēt lauksaimniekus. Liels paldies, saka priekšsādātājs, līdz ar to pārējiem pie ceturtā jautājuma raudu. Esam tiešām iekļaujušies laikā. Mums pat ir pāris papildu minūtes radušās. Pateicoties te baidīku, te baidīku un uh, lakoniskumam. Tāpēc turpināsim tikpat straujā tempā. Sikierskī kungam pirmajam vārds. Lūdzu. Priekšādātā kungs. Iepriekšējais runātājs teica, ka mēs būtiskus resursus piešķiram KLP. Un ka Eiropas lauksaimnieki tomēr joprojām nesejo šo stabilitāti, kam vajadzētu nākt līdzi šiem milzīgiem resursiem. Tā ir tā pirmā problēma. Un otrā pro problēma ir šāda. Jūs pieminējāt eh, modernākus, advancētākus tirgus mehānismus. Varētu mums pastāstīt vairāk par tiem, vai maksājumi būtu jāsasaista arī ar teritorija, kur tiek izmantot, eh, kur tiek īstenot lauksaimniecību, jeb tomēr vairāk tā jābūt saistītai ar lauksaimnieku aktivitāti. Daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs mums ir šīs mazās saimniecības. Un tā rezultātā lauksaimnieku pēc skaita ir ārkārtīgi daudz, īpaši lauku apvidos. Tātad kāds būtu atbalsta mehānisms un instrumenti, ko jūs varētu izmantot, uh, lai, lai atbalstītu šāda veida lauksaimniecības sektoru? Un kā jūs grasties atbalstīt šos e, lauksaimniekus, kā grasties šajās valstīs nodrošināt tālāko e, darbību šīm saimniecībām, neuzliekot nepieciešamību palielināt apmērus? Kam kandidāt kungs? Paldies. E, protams, ne visi lauksaimnieki jūta KLP garantēto stabilitāti, ir reģioni un arī droši vien jūsu valstī, taču tiešo maksājumu apjoms pieaug, jūsu valsts izējas eh, pozīcijas ir bijušas zemākā līmenī, bet šie maksājumi pieaugs un tas ļaus modernizēt lauksaimniecības. No šā eh, viedokļa kopējā lauksaimniecības politika darbojās. Tagad par modernajiem mehānismiem. Es negribu tos apspriest detalizēti, jo šeit ir tiešām runa par tehniskiem jautājumiem, kas ir jāizlēmi ar speciālistiem konsultējoties. Bet mums ir jādomā par to, kā nodrošināt lauksaimnieku ienākumu stabilitāti, ja notiek dramatiska to samazināšanās. Eh, protams, eh, situācija var būt atšķirīga dažādās nozarēs, bet tas ir ļoti svarīgs jautājums, kā droši nodrošināt ieņēmumus. Tāpat mēs varētu domāt par ražošanas eh, ķēdi, kas garantē šādu ienākumu stabilitāti. Mēs varam vēl arī iedomāties citus risinājumus. Uh, bet pēc manām domām tas, ka šādas bažas pastāv un ka mēs par tām runājam, jau uh, veido izējas pozīcijas. Tagad par mazajām lauksaimniecībām, par ģimenes saimniecībām, par atbalstu šīm saimniecībām, par maksājumiem par hektāru. Protams, eh, šādi pasākumi veicinās situācijas uzlabošanos, bet runājot par KLP otro pīlāru, mēs varam rast arī specifiskus mehānismus, kas ir labāk pieskaņoti šādām saimniecībām. Tālāk par nodarbinātību, ko rada lauksaimniecība, lauksaimniecība saglabā nodarbinātības līmeni. Mums ir jāizstrādā mehānismi un rādītāji, kā situāciju mainīt Es zinu, ka komisijas uh, izstrādātajos dokumentos ir konkrētas tendences vērojamas jauni rādītāji ir iekļauti, bet līdz šim nav izdevies atrast veidu, kā izvērtēt šādu pasākumu ietekmi. Bet Jērskīkums papildi jautājums. Jūs runājat par pārstruktūrēšanu, par modernizāciju, jā, tas viss ir ļoti labi, bet tas viss maksās kaut ko. Un gal galā mums jārod resursi, kas nepieciešams šādiem pasākumiem. Otrām kārtām, ko varam darīt, lai tiešo maksājumu sistēmu padarītu vienotāku, sistemātiskāku, ņemot vērā tās vajadzības, kas pastāv tiem lauksaimniekiem, kas darbojas jomās, kur ražošana vienkārši nav rentabla vai kur apstākļi ir ļoti sarežģīti. Un kā jūs redzat kā, ko jūs domājat par iespēju piedāvāt subsīdijas, piemēram, specializētā ražošanai, piemēram, tabaks ražošanai, jo tieši tas ir raksturīgi Grieķijā, Polijā mazajām saimniecībām? Komisāram amat kandidātam vārds. Uh, da, deci plățile directe vor fi prin uh, criteriile pe care le vom uh, uh elabora pentru Tiešie maksājumi tiek uh, izvērtēti pēc kritērijiem, kas tiks izstrādāti turpmākajai kalpē. Šie kriteriji noteikti būs paredzēti līdzsvara nodrošināšanai un taisnīguma nodrošināšanai. Es jau esmu to formulējis savās atbildēs. Manuprāt, ir ļoti būtiski nodrošināt šo pielāgošanos pirmajā pīlārā. Es ceru, ka šādā veidā mēs varēsim uh, ņemt vērā arī tāda veida lauksaimniekus, kādus jūs tikko pieminējāt, ka arī tie mēs varēsim palīdzēt. Ja konkrēta veida ražojumi nav rentabli, tad eh, galu galā mums ir arī otrais eh, KLP pīlārs. Tajā ir paredzēti pasākumi, kā varētu veicināt investīcijas modernizācijai. Šādā veidā mēs varētu palīdzēt šiem ražotājiem pielāgoties tirgumu, taču jebkurā gadījumā mums ir jāņem vērā arī pieprasījums tirgū. Ja runa par tabaku, jūs noteikti zināsiet, ka uh, ir eh, spēkā reforma, par to mēs diskutējām jau pirms eh, dažiem gadiem, un eh, šī reforma tika pieņemta. Ja runa par tiešiem maksājumiem, tad mums ir jādomā par pārējas pasākumiem šajā sektorā. Orai turno di Marta Rabella. Te Marta. Jūs paldies, tālāk dodam vārdu Tarabels kungam. Komisāra kandidāta kungs tiešām bija ļoti skumji raudzīties, ka piena ražotājiem pagājuši gadu bija jāizlēj piens zemē, jo viņi vienkārši nespēja to pārdot par mm, normālu cenu. Mēs uh, konstatējam, ka tas ir liberalizācijas rezultāts, mēs runājam par moderniem pasākumiem un mēs aizmirstam par vienīgo uh, Uh, tiešām efektīvo mehānismu, tātad visi uh, aizmirst komisiju, dar, dalību valstis un uh, citi, aizmirst uh, šo risinājumu kvotas, kas tiks uh, likvidēts līdz 2015. gadam. Tātad jūs pilnībā esat paredzējis atteikties no kvotām, komisāra kandidāta kungs, vai arī ir paredzēts, ka tās tomēr varēs vēl izmantot. Uh, Es vēl runāšu vēlāk par cukuru un uh, liberalizāciju šai jomā. Jūs runājāt arī par uh, līdztiesību, vai jūs domājat arī nākotnē atteikties no atdalītiem atbalstu maksājumiem, kas palīdz uh, reģioniem? Komisāra kandidāta kungs, ne jau es pagriežu muguru kvotām un atsakos no tām, bet šādas uh, diskusijas ir notikušas padomē, ir pieno, pieņemta atbilstoši lēmumi. Uh, Es domāju, ja atgrieztos pie šāda mehānisma, tas varētu destabilizēt visu lauksaimniecības tirgu, jo mēs esam izvēlējušies citu attīstības virzienu un risinājums ir nevis atgriezties pagātnē, bet gan rast metodes, ar kuru palīdzību uh, atteikšanās no kvotām, kas uh, paver uh, iespējas um, uh, zināmiem lopkopiem uh, Tomēr uh, mēs uh, spētu risināt problēmas, kas rodās citos reģionos. Pēc manām domām ir jārod piemēroti mehānismi, instrumenti, bet es nedomāju, ka atverot Eiropas tirgu arvien vairāk, mēs varētu saglabāt kvotas. Kvotas var būt risina piedāvājumu svārstību problēmu, bet uh, neatrisina pieprasījumu svārstību problēmu, ko mēs nesen piedzīvojām. Pat saglabājot kvotas, mēs nebūtu varējuši šo situāciju atrisināt. Pēc manām domām, kvotas nav tas piemērotākais mehānisms, bet mēs varam rast citus mehānismus, kas varētu garantēt zinām stabilitāti piena tirgu, it īpaši reģionos, kas būtu īpaši atbalstāmi uh, un uh, saglabāt piena ražošanu tajos. Mēs cenšamies risinājumu rast 68. panta ietvaros, kas mums ļauj veikt konkrētus uh, iejaukšanās pasākumus, bet mums ir jādomā arī par turpmāko situācijas attīstību, jo mums ir nepieciešami uh, risinājumi, kas būtu piemēroti noteiktu reģionu specifikai. Merci, Paldies, komisāra kungs! Es tagad gribētu runāt par cukuru, kā jau es teicu. Pirms dažiem gadiem šajā jomā notika liberalizācija. Mums tagad ir ražošanas pārpalikums. Mēs varam eksportēt miljonu 500 tūkstošu tonu un tai pašā laikā pasaules tirgu ir uh, liels cukura pieprasījums, mēs varētu jebkādas atbalsta eksportēt um, cukuru, un tagad mums liedz īstenot šādu eksportu, un šeit mēs atkal redzam, pie kā noved liberalizācija, ka tā nedarbojas, un komisāra kungs, ja jūs tiešām kļūsiet uh, par komisāru 27. janvāra rītā, ko jūs esat paredzējis darīt šajā uh, jomā un kādā veidā. Komisāra amata kandidāts, protams, ir vispirms jāizvērtē, kādas ir manevrēšanas iespējas šo reformu ietvarā, uh, par ko ir lēmušas dalību valstis. Un mums ir, protams, jāizmanto iespējas pasaules tirgu un jāredz, kādas ir manevrēšanas iespējas. Šis Es jums apsolu, eh, ka tad, ja mani apstiprinās amatā 27. janvārī, es pie šā jautājuma strādāšu un radīšu tam risinājumu, bet šeit ir detalizēti jāizvērtē šis jautājums par to, ko mēs varam darīt, un uh, arī mums ir jādomā par to, kādas ir manevrēšanas iespējas, ņemot vērā starptautiskās vienošanās, bet šobrīd es nevaru detalizēt atbildēt uz šo jautājumu un ceru, ka jūs sapratīsiet manu nostāju. Paldies, tālāk došu vārdu nākamajai runātājai, un tā ir Kostingers kundze. Eh, Komisāra kandidāta kungs, jūs teicāt, ka jūs domāsiet par uh, reģioniem, kuriem ir īpašas grūtības, piemēram, uh, kalnainiem reģioniem un tā tālāk. Jūs tos stiprināsiet ar otrā pīlāra palīdzību. Vai jūs varat garantēt pietiekam daudz finanšu līdzekļi? Un kā jūs uh, domāsiet par um, lausainiecības budžeta aizsardzību komisijā? Ja runa par kalnainiem reģioniem, vai jūs mēģināsiet rast arī kādus jaunus risinājumus šiem reģioniem, kādus jaunus uh, ceļus? Komisāram un kandidātam vārds. Dacă pilonul 2 are o finanțare suficientă, așa cum vă spuneam... Otrais pīlārs saņems atbilstošu finansējumu, kā jau es norādīju, kad mēs runāsim par KLP saturu pēc 2013. gada uh, šī gada laikā. Mums būs iespēja arī izvērtēt uh, to, kādi mērķi tiek piešķirti pirmam, otram pīlāram un kāds finansējums tiek paredzēts. Mums nekas neliedz saglabāt noteikti finansējumu apjomu pirmam vai otram pīlāram kopējā lauksaimniecības politikā. Mums jānodrošina tieši šie maksājumi un arī jānodrošina otrā pīlāra mērķu sasniegšana. To mēs uh, varam darīt uh, arī kopīgās diskusijās ar šīs komitejas locekļiem un varu jums apliecināt, ka komisāru kolēģijas locekļi uh, un arī es, mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, ka es centīšos pārliecināt savus kolēģus par to, ka ir nepieciešams saglabāt stipru kopīgo lauksaimniecības politiku un konsekventu politiku, un pirmkārt šeit ir runa par atbilstošu budžetu. Mēs uh, redzam, kāda ir situācija pārtikas apgādē, ņemot vērā cenu svārstības pasaules tirgū. Tādēļ mums ir nepieciešams ievērojams budžets šai politikai, un tā ir mana atbildība. Tālāk runājot par kalnu reģioniem un īpaši atbalstāmiem reģioniem, mums ir jādomā ne tikai par lauksaimniecības saglabāšanu šajos reģionos par jebkuru cenu, bet gan arī par to, ka ir jāatbalsta specifiskā lauksaimniecība un lauksaimniecības ražojumi šajos kalnu un īpaši atbalstāmos reģionos. Elizabete, papildotājums? Es domāju, ka jūs jau uh, pierādījāt, ka, protams, ka mums nākotnē ir ļoti daudz izaicinājumu attiecībā uz kopējā lauksainas politiku, un jums ir ļoti daudz labu ideju. Par to jūs tikai apsveicu. Bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka liela daļa no lauksaimniecības ir tieši pats lauksaimnieks. Eh, kādus pasākumus jūs eh, eh, varētu izmantot Uh, un izmantot, lai uh, stātos pretī negatīvām tendencēm lauksaimniecībā, un kādus pasākumus jūs pieņemsiet īpaši jauniem lauksaimniekiem, kas būtu paredzēti jauniem lauksaimniekiem? Es uh, uzskatu, ka politika lauku attīstības jomā ir jāsaglabā kā lauksaimniecības daļa. Mums ir jācenšas rast risinājumi tiem cilvēkiem, kas eh, dzīvo laukapidos un kas tur arī vēl strādāt. Es domāju, ka tas ir sastarpēji saistīts jautājums. Mēs, protams, varam attīstīt eh, ekonomiku lauku reģionos saistībā ar lauksaimniecību. Tad, kad eh, lauku ekonomika ir labi attīstīta, tad arī lauksaimniekiem šajos reģionos klāsies labi. Es uzskatu, ka arī jauno lauksaimnieku attīstība ir, a, palīdzība jauniem lauksaimniekiem arī ir ļoti laba attīstība. Ja es domāju par tiešajiem maksājumiem, tad es sev prātā paturu tieši jaunos lauksaimniekus, jo viņiem šāda veida palīdzība ir svairāk nepieciešama. Ar šādu veidu problēmām esmu saskāries arī Rumānijā, un es saprotu, ka stabilitāte un uh, Eh, paredzamība šiem jaunajiem lauksaimniekiem ir īpaši būtiska. Es uzskatu, ka eh, KLP reforma mums piedāvā šādas iespējas. Tieši tāpēc mums arī ir ievies šis otrais pīlārs, un mums vajadzētu izmantot arī tiešos maksājumus, lai nodrošinātu paredzamību lauksaimniecībā. Tālāk, Gotjē Pēres. Paldies, priekšādātāji, komisāram at kandidātkungs. Ar prieku dzirdēju, ka jūs atkārtot pieminējāt Sagarsīs Peres kundze, ka nepieciešams finansiāli pielāgot KLP. Priecājos par to un pilnībā jums arī piekrītu. Protams, jāmeklē arī citi instrumenti, lai risinātu tos izaicinājumus, ar ko sastopas lauksaimniecība Eiropas Savienībā šobrīd, Un divi elementi šajā vērtību ķēdē, manuprāt, ir īpaši svarīgi. Te ir ļoti svarīga koncentrācija, tā ir pārstrāde un transports. Tā brīdī, kad lauksaimnieki cenšas nodrošināt kaut kādu minimālu līmeni produktu ražošanas izcelsmes vietā, tad tie sastopas ar konkurences noteikumiem. Vai jūs esat gatavs pārrunāt, veikt diskusijas par konkurences tiesību aktiem tā, lai panāktu iespēju arī ražotājiem pašiem eh, kaulēties, panākt labāku cenu par sevi saražotajiem produktiem. Da, cred că am încercat să dau cât mai multe elemente privind modul în care... Es jau centos uh, sniegt uh, pēc iespējas atbildes par uh, manu portfeli, par lauksaimniecības jomu. Jūs zināt, ka ir arī cits komisārs, kas ir atbildīgs par konkurenci. Es domāju, ka ir nepieciešama ciešāka sadarbība starp abiem komisāriem, lai rastu argumentus konkurences koriģēšanai pārtikas rūpniecības jomā un lai labāk pārdalītu pievienoto vērtību pārtikas ražošanas ķēdē. Un es domāju, ka to mēs varam darīt no vienas puses atbalstot uh, sarunas un debates profesionālajās organizācijās, uh, noteikts ražošanas nozars pārstāvju vidū. Un uh, Uh, no otras puses, mēs varētu arī paredzēt īpašus izņēmumus konkrētas politikā, kas palīdzētu labāk pārdalīt pievienoto vērtību, bet tai pašā laikā mēs uh, nedrīkstam uh, radīt kaitējumu attiecīgās nozares pārstāvjiem. Esmu gatavs vest sarunas ar konkurences komisāru par attiecīgo nosacījumu uh, korekciju un adaptāciju. Eh, mums ir nepieciešams rast dažādas eh, korekcijas Eiropas eh, lauksaimniecības ražojumu tirgu, kā tas jau ir noticis, piemēram, augļu dārzeņumā, lai uzlabotu tirgus kopējo darbību, un esmu gatavs meklēt risinājumus. Papildus jautājums, Peres kundze. Nē, nevēlaties uzdot papildus jautājumu lieliski. Pārējām tālāk, un nākamais runātājs ir Matokungs. Priekšsādātāji. Komisāram atkandāts, jūs teicāt, ka vēlaties garantēt uh, lauksaimnieku ienākumus. Pilnīgi piekrīt šai domai. Nu, jāsaka, šobrīd situācija ir ļoti grūta lauksaimniekiem, bet tad nu tā. Un īpaši grūti tas ir attālajos, nomaļajos reģionos. Tur lauksaimniecība ir ārkārtīgi nozīmīga. Tā ir galvenais iztiks e- avots, bet šobrīd tā tiek apdraudēta. Gribētu, lai jūs mums pastāstat, kādus pasāks jūs, protams, jūs uzskatāt par nepieciešamiem, lai uzturētu lauksainiecības ražošanu ilgspējīgā rīmī šajos nomaļajos reģionos. Un turklāt, varbūt jūs varat atsaukties uz konkrētām problēmām, kā tās risināt. Runājot par nomaļiem rajoniem, tad jāsaka, viena no būtiskajām problēmām šajā gadījumā, piemēram, ir banāni. Te ir, tiek izrīts milzīgs spiediens cenu līmenī, piemēram, no Latvijas-Amerikas ražotāju puses. 170 eiro ir tā Eiropas ražotāja cena, viņiem ir apmēram 95 eiro cena. Nu, līdz ar to es gribēju jums vaicāt, ko jūs varat darīt, lai kopienas ražotājiem garantētu kaut kādu varbūt kompensāciju, tā lai viņi varētu ražot uh, savus produktus un varētu tikt galā šiem zaudējumiem, ko rada nolīgumu, ko Eiropas Savienības slēgus ar trešām valstīm. Paldies! Runājot par attālajiem reģioniem, jūs zinat, ka ir īpaša programma, kas paredzēta šiem reģioniem. Uh, turmākajā programmēšanas periodā mēs uh, varēsim balstoties uz situācijas izvērtējumu uh, strādāt pie šās programmas turpmākas attīstības. Esmu gatavs rast iespēju veikt korekcijas, ņemot vērā uh, situācijas attīstību, jo mums ir jāsaglabā lauksaimniecības ražošana. Runājot par banāniem, protams, šis nolīgums nāk par labu Eiropas Savienībai, jo ilgus gadus ir pastāvējis konflikts šai jomā, un šīs panāktā vienošanās mums uh, palīdzēs gūt arī labāks risinājumu sarunās PTO ir paredzētas arī kompensācijas. Jūs noteikti arī esat informēts par to, ka pastāv uh, kompensācijas sistēma banānu audzētājiem. Uh, šāda sistēma jau ir paredzēta, un mēs uh, runāsim par uh, programmu atbalstam attāliem reģioniem un arī izvērtēsim, vai ir nepieciešams turpmākas korekcijas un tās ir pamatotas. Paldies. Priekš turpina jautājumu uzdevējs. Papildu jautājums. Paldies. Nu, visi šie nolīgumi var būt labi ar Eiropas Savienību, bet tie nav pie, tie nav labvēlīgi grabā, ražotājiem, ja vien viņi nesaņem šo konkurenci. Un es gribētu, lai jūs paužat stingru apņēmību aizstāvēt Eiropas ražotājus, garantējot šī sektora nākotni, jo šis sektors ir tik ļoti būtisks konkrētajos reģionos ekonomiski, sociāli un arī vidas ziņā. Tas ietekmē tūkstošiem lauksaimnieku, ne tikai Kanārijas salās, bet arī daudz kur citur, daudzos citos nomaļajos reģionos. Un tāpēc varbūt debatas noslēgumā jūs varētu tiešām paust šādu apņemšanos un dot mums zināmas garantijas, garantijas lauksaimniekiem. Un jāsaka, tas ir šādu saistību uzņemšanās ir jūsu rokās. Jūs runājat par kompensācijām. Jā, mums ir bijušas eh, kompensācijas arī par AKK valstu nolīgumiem. Ir bijušas kompensācijas par Amerikas ražotāju nolīgumiem, bet šīs kompensācijas atklāt sakot, kas tiek izmaksāts Eiropas ražotājiem, tomēr nenodrošina jānodrošina viņiem zinām normālu ienākumu līmeni. Kandidāt kungs. Ja es nekļūdos runājot par Eiropas Savienības lauksaimniekiem, arī ir piešķirts jau ievērojams līdzekļu apjoms. Šobrīd ir runa par 250 miljoniem eiro gadā manis minētās programmas ietvaros. Protams, var arī situācija mainīties, un mēs izvērtēsim situācijas attīstību un arī uh, ņemsim to vērā, strādājot pie programmas nākošajam programmēšanas periodam. Šobrīd es nevaru minēt konkrētus skaitļus, jo uh, analīze vēl nav pabeigta, bet es varu jums apliecināt, ka šīm valstīm jau ir piešķirts ievērojams uh, līdzekļu apjoms, un mums ir jādomā arī par manevrēšanas iespējām nākotnē. Paldies, saka priekšsādātājs, tālāk došu vārdu Radosta kundzei. Godāmais Jālas kungs, sirsnīgi sveicam jūs um, parlamentā. Jūs esat atbildējis jau uz daudziem jautājumiem, un tad, kad ir pienākus, pienākus, pienākušas beigas šādā jautājuma kārtē, tad, protams, ir grūti pārslēgties uz jaunu tematu, bet jums tas ļoti labi izdevās. Ja runa par sabiedrības precēm, par sabiedrību intereses preces, precēm, tad uh, mēs vienmēr to argumentējam ar uh, eh, KLP paturēšanu. Ja runa par pārtikas produktu ražošanu, tad uh, lauksaimniecība uzņemas arī daudz svarīgu uzdevumu sabiedrības interesēs, piemēram, kultūras ainavas saglabāšana, biodaudzveidīguma saglabāšana, ūdens kvalitātes nodrošināšana, kā arī augsnes aizsardzība. Visas šīs, eh, visi šie pienākumi, protams, ir arī ir jāatlīdzina, tā lai lauksaimnieki eh, varētu arī eh, turpināt darboties sabiedrības interesēs. Kā jūs nodrošināsiet to, lai lauksaimnieki arī turpmāk būtu gatavi uzņemties šādus uzdevumus? Un kā jūs redzat atlīdzinājumu lauksaimniekiem par viņu paveiktajiem darbiem? Mulțumesc, doamnă Rodus. Cum probabil e Eh, Lielas paldies, Rodistas kundze! ir grūti rast jaunus jautājumus, tieši tāpat man ir grūti arī mm, atbildēt uz šādiem jautājumiem, bet man ir liels prieks, ka parādās arī jauni temati. Pat tiešām eh, par šīm mm, sabiedrības precēm mēs vēl neesam runājuši. Protams, esmu jau pieminējis, ka neskatoties uz pārtikas produktu ražošanu, lauksaimniekiem ir arī daudz citi uzdevumi. Liela daļa no dalībvalstīm ir paredzējušas uh, daudz uh, naudas uh, vidas aizsardzībai tieši KLP ietvaros. Es uzskatu, ka šeit mēs varētu rast arī jaunas veicināšanas mehānismus, lai uh, mēs varētu veicināt šo publisko labumu. Mums ir jādomā par uh, sastarpējās atbil sastarpēju atbilstību un sastarpējās atbilstības kritērijiem. Jebkurā gadījumā mums vajadzētu veicināt novatoriskumu. Tie lauksaimnieki, kas var dot jaunas idejas ainavas saglabāšanai, sugu daudzveidīgumu saglabāšanai, tos lauksaimniekus vajadzētu atbalstīt. Es uzskatu, ka otrajā pīlārā eh, šīs jomas eh, iegūs arvien lielāku nozīmi. Tāpat arī, es domāju, mēs varētu uh, ņemt vērā vairākus aspektus uh, cīņā pret klimata pārmaiņām. Galu galā lauksaimniekiem ir jāpielāgojas jaunajai situācijai cīņā pret uh, klimata pārmaiņām. Žozē Bovē jau pieminēja šādus aspektus. Mums ir jāveicina šāda veida novatoriskums. Ar šāda veida modalitātēm un līdzekļiem Mums būtu jāpalīdz izplatīties šāda veida idejām. Jebkurā gadījumā otrajā pīlārā es uzskatu, ka šie aspekti ir būtiski. Lielas paldies par jūsu atbildi. Jā, protams, mums vajadzēs domāt par otro pīlāru, bet uh, Ja es esmu pietiekami uzmanīgi klausījusies šīs pēdējās divas stundas, tad šķiet, ka otrajā pīlārā ir ļoti daudz dažādu ideju un domu, ko varētu tur likt iekšā. Un kā tad mēs varēsim to visu izdarīt ar 12% no budžeta? Vai jūs esat iestājušies par to, ka uh, otrā pīlāra budžetu vajadzētu stiprināt un uh, palielināt? Sigur, cred că atunci când am spus că uh, trebuie să avem un buget care Es jau to pieminēju. Mums ir vajadzīgs tāds budžets, kas atbilstu mūsu ambiciozajiem mērķiem. Tas ir tikai un vienīgi dabiski, ka es mēģināšu atbalstīt tādu budžetu, kas ļautu mums īstenot mūsu mērķus. E, šajā nolūkā mums vajadzētu diskutēt gan ar dalību valstīm, gan ar parlamentu, gan um, ar citām iesaistītajām pusēm, un tad uh, kopīgi mums vajadzētu rast uh, risinājumus, kā mums šādu budžetu gūt, lai mēs varētu izpildīt mūsu ambiciozos mērķus. Protams, ka uh, otrajā pīlārā ir daudz elementu, taču es domāju, ka ir pierādījies, ka arī nākotnē lauksaimniecībā ir vajadzīgs liels budžets. Es ceru, ka mums izdosies pārliecināt visas dalībvalstis, ka mums izdosies pārliecināt arī citus kolēģus, ka šāds konsekvences budžets ir nepieciešams. Mums ir jānodrošina līdzsvars starp dažādām nozarēm, taču mans uzdevums, un to es, protams, mēģināšu pildīt pēc labākās sirdsapziņas, ir sniegt argumentus, pamatot, kāpēc mums ir vajadzīga šāda spēcīga kopējā lauksainisīs politika. Esmu priecīgs, ka jūs mani atbalstat. Esmu to dzirdējis jūsu jautājumos šodien. Lies paldies!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 как, как предвижда... Problema di traduzione, adesso arriviamo. Chiediamo una mano. Nous avons déjà une traduction. Runātāja jautā, vai ir nodrošināts tulkojums, jo bija zināmas problēmas ar tulkojumu. Es varu runāt gan franču, gan nu, bulgāru valodā, ja jūs vēlaties. Господин Чорж, Vaša ideja za. Paldies, komisāra amata kandidāts Čološkungs. Es ar, paldies par jūsu teikto, ka ir nepieciešams pārdalīt taisnīgāk finansējums starp dalību valstīm un reģioniem. Man uzmanību piesaistīja tas, ka jūs runājāt par ierosinājumiem šai jomā. Vai jūs varētu mums pateikt, kāds uh, grafiks šo ierosinājumu īstenošanai ir paredzēts un kā ir paredzēts uh, objektīvi pārdalīt finansējumu? Vai jūs uzskatāt, ka atsevišķās nozarēs un atsevišķiem produktiem būs iespējams saglabāt uh, uh, iepriekšējos atbalsta veidus, kā, piemēram, attiecībā uz tabaku īpaši atbalstāmos reģionos. Paldies! Dar intensi. Runājot par īstenošanas grafiku, esmu paredzējis organizēt uh, sabiedrības uh, konsultēšanos, un es negribu iepriekš jau definēt idejas, es gribu uzklausīt citu priekšlikums. Protams, ir zinām pamatprincipi, bet es domāju, ka ļoti svarīgi konsultēties ar sabiedrību, ar parlamentu un ar dalību valstīm. 2010. gadā esmu paredzējis uzsākt šādas konsultācijas un, ja iespējams, komisāru kolēģijas eh, ietvaros izstrādāt paziņojumu līdz šā gada beigām, pirms tiek sagatavoti eh, tiesību aktu priekšlikumi. Tātad, uh, Uh, runājot par lauksaimniecības politikas attīstību pēc 2013. gada. Uh, likumdošanas priekšlikumus uh, ir paredzēts sagatavot 2011. gadā. Kā jau es iepriekš norādīju, ir ļoti būtiski saskaņot mūsu mērķus ar finansiālām iespējām. Uh, Tātad, ņemot vērā finanšu ierobežojumus, es uh, šādu darba grafiku esmu paredzējis, un es uh, zinu, ka arī Eiropas parlaments strādā pie ziņojuma par KLP attīstības redzējumu, un arī šajā jomā mēs varēsim sadarboties. Es zinu, ka Lajonkungs ir atbildīgs par šo jautājumu, ja es nekļūdos. Tālāk par uh, objektīvu pārdales mehānismu un par uh, īpaši atbalstāmiem produktiem, piemēram, tabaku. 2000, uh, no 2004. gada ir mm, noteikts pārējas periods un dalību valstīm ir iespējams uh, noteikt uh, īpašu atbalstu šīm jomām. Bet ja mēs runājam par tabaku, tad mums ir jādomā arī par to, ko no mums sagaida Eiropas nodokļu maksātāji uh, attiecībā tieši uz šo produktu. Es domāju, ka jūs saprotat, ko es gribu teikt. Ir uh, tomēr, es gribēju norādīt, dalību valstīm manevrēšanas iespējas piešķirot specifisku atbalstu šīm jomām. Medečevs kundze, es gribētu uzdot vēl vienu jautājumu. Jūs norādījāt un uzstājāt uh, uz to, ka ir ievērojams atšķirības starp dažādiem reģioniem un ka kopējai lauksaimniecības politikai nākotnē ir jāparedz uh, diferenciācijas iespējas. Tomēr dažās dalību valstīs ražošanas izmaksas ir ļoti augstas saistībā ar klimatiskiem apstākļiem. Jautājums, kā mēs varēsim ņemt vērā, piemēram, Ziemeļvalstu specifiku, strādājot par pie 2013. un turpmāko gadu budžetiem. Kā pēc jūsu domām mēs varēsim rast risinājumus? ļoti specifiskām atsevišķu Eiropas rajo, reģionu situācijām, un tai pašā laikā mēs nedrīkstam aizmirst par visu lauksaimnieku kopīgām interesēm. Komisāra kandidāta kungs. Eh, jā, protams, pastāv atšķirības starp konkrētiem reģioniem, un tās jau tiek ņemtas vērā šobrīd, paredzot uh, specifiskus lauku attīstības pasākumus šie pasākumi ir vērsti uh, tieši uz šiem reģioniem. Un mums ir uh, tāda līdztiesības tendence attiecībā uz tiešiem makstājumiem, bet mums tai pašā laikā ir jāņem vērā specifiskas reģionu uh, īpatnības, uh, it īpaši runājot par tiem reģioniem, kur ražošanas apjomu ietekmē klimatiskie apstākļi. Mums ir jāveicina līdzsvarot lauksaimniecības attīstību visā Eiropas Savienības teritorijā. Runājot par uh, tiešo maksājumu pārdales kritērijiem, tas ir jāņem vērā un tāpat ir nepieciešami specifiski instrumenti, kas jau uh, arī darbojas lauka attīstības jomā. Es domāju, ka šeit mēs varam rast risinājumus un ņemt vērā specifiskās iezīmes. Lieliski tālāk došu vārdu Dāņšelas kundzei. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs un Čološa kungs, eh, kādi pasākumi ir paredzēti, lai pārvarētu atšķirības starp vecajām un jaunajām dalību valstīm. Uh, un kā palīdzēt jaunajām dalību valstīm attīstīt konkurētspējīgu lauksaimniecību, kas būtu konkurētspējīga arī starptautiskā mērogā, un kā apturēt lauku iedzīvotāju migrāciju uz pilsētām. Dānčils kundze, kā jau es norādīju savā runā, pēc 2013. gada mūsu rīcībā būs kritēriji un prasības, kas ļaus pēc jauniem principiem pārdalīt atbalstu lauksaimniekiem, un mēs varēsim ņemt vērā arī jūsu minētos uh, faktus. Uh, runājot par situāciju Rumānijā, mēs uh, Uh, piedzīvojam posmu, kad uh, subsīdija apjoms pieaug un uh, tuvāko gadu laikā šī atbalsta pārdals problēma būs atrisināta. Tālāk runājot par lauku rajonu iedzīvotājiem pārcelšanos uz pilsētām. Uh, ir jādomā par lauku attīstību, un uh, Rumānija šai jomā saņem lielu finansējumu apjomu. Mums ir jāatrod arī uh, konkrētas īstenošanas metodes. Uh, tiešie maksājumi arī nākotnē tiks pārdalīti pēc objektīvākiem kritērijiem nekā tas ir bijis līdz šim, arī tiks ņemti vērā vēsturiskie apstākļi dažādās dalību valstīs, bet es domāju, ka arī dalību valstu līmenī mums ir jāatrod mm, dažādi saskaņošanas veidi starp tiešiem maksājumiem un lauka attīstību. Lielas nu, paldies, saka priekšādātājs Dančils kundze nevēlas papildu jautājumu, līdz ar to uzreiz pārējiem pie Glatfelder kunga lūdzu. Liels paldies! Ir grūti nonākt pie kaut kādiem jauniem jautājumiem, jauniem, jaunām tēmām, kas būtu būtiskas, bet tepat laikā mēs tomēr varēsim jūs iepriekšējās atbildes ņemot vērā izvērtēt jūsu kompetenci. Man ļoti patika vairāk punkti, ko jūs runājat par KLP vērtību saglabāšanu, kad jūs pieminējāt, ka vajadzētu atteikties no nu, jebkāda veida KLP renacionalizācijas, un priecājos arī par to, ka esat gatavs izdarīt centienus, lai aizsargātu Eiropas lauksaimniekus attiecībā uz trešo valstu ražotājiem tā ir eh, tāda līnija, kur prasīja ļoti, prasīja, vajadzīga ļoti strikta līnija. Īpaši ņemot vērā vidas aizsardzības prasības. Kādu veidu faktiskus sojas jūs vēlties spērt, lai panāktu energotaupības eh, īstenošanu, plānu īstenošanu, jo taču arī lauksiemniecībā tiek patērēts ļoti daudz enerģijas, īpaši pārtiks ražošanā. Komisāram ar kandidātam vārds. Da, eh, deci măsuri de investiții pentru economia de energie. Jā, investīcijas, investīciju pasākumi enerģijas taupīšanai. Tas noteikti ir svarīgi. Lauksaimniecības tehnoloģiju modernizācija varētu ļaut mums to izdarīt. To noteikti var darīt ar dalībvalstu plāniem lauku attīstībai un, protams, arī ar otrā pīlāra līdzekļiem. Šeit mums pastāv iespēja veicināt jaunu tehnoloģiju attīstību. Protams, ņemot vērā arī enerģijas eh, taupīšanu. Es zinu, ka pētniecības eh, programmās pastāv interese izstrādāt šādu veidu tehnoloģijas. Kā jau es teicu, eh, ciešā sadarbībā ar pētniecības ģenerāldirektorātu Eiropas komisijā mēs varēsim uh, domāt par tehnoloģiju pārnesi un par šādu tehnoloģiju pielāgošanu tirgumu. Tas mums ir jādara pēc iespējas ātrāk, lai lauksaimnieki, lai lauksaimnieki šīs tehnoloģijas varētu sākt izmantot. Tas ir jādara arī publiskā labuma interesēs. Mums ir jādomā par CO2 samazināšanu, tas arī ir sabiedrības interesēs. Šeit noteikti ir svarīgi visi jaunie priekšlikumi un idejas, kas e, tiks iesniegti. Nepastāv neviens e, kopienas mehānisms. Līdz ar to svarīgas ir tendences vietējā līmenī. Mums ir jānodrošina, lai lauksaimnieki vietējā un reģionālā līmenī varētu šīs tehnoloģijas izmantot. Uh, Šādā veidā mēs varētu veicināt arī viņu konkurētspēju. Šie veicināšanas pasākumi ir būtiski. Lielas paldies par jūsu atbildi. Otrais KLP pīlārs arī atbalsta šos mērķus. Un tur tiešām jātiek attaisnot energotaupības pakāpumu man, pasākumu manā valstī, Ungārijā, piemēram, ne, Nevienu eiro no otrā pīlāra nevar dabūt CO2 izmešu samazināšanai. Varbūt varētu vairāk uzmanības piemēs, pievērst tām dalību valstīm, kam ir šādas problēmas, tā lai programmas attiecīgi tiktu sadalīts. Un vēl es gribētu vērst jūs uzmanību uz šo jauno regulējumu. Jebkura regulējuma, kas eh, padara lauksaimnieku dzīvi par sarežģītāku, ir ļoti uzmanīgi jāizvērtē. Piemēram, ja tas attiec uz dzīvnieku labturības pasākumiem, arī vidas aizsardzības pasākumiem. Uh, tā visa rezultāta energoefektivitāte zaudē. Lauksaimniecībā palielinās līdz ar to enerģijas izmantošanu uz vienu vienību, un tas palielina arī CO2 izmešas šobrīd. Kā jūs risināsiet šo pašreizējo pretrunu? Uh, Accesibilitātā pilonului 2 uh, aici. Piekļuve otrā pilāra finansējumam. Protams, dalību valstīm ir iespēja noteikt pašām savas prioritātes gan valsts, gan reģionālā līmenī. Mēs ņemsim tās vērā periodā pēc 2013. gada. Būs jābūt precīzākām lauka attīstības programmām, jo šis elements kopējā lauksaimniecības politikā ir ļoti svarīgs. Un ir īpaši arī jādomā par CO2 izmešu samazinājumu. Tālāk runājot par uh, reglamentācijas vienkāršošanu un par pretrunu starp uh, dzīvnieku labturību un energotaupības pasākumiem. Eiropas Savienība dzīvnieku labturību ir atzinusi par uh, absolūti nepieciešamu lauksaimniecības pastāvēšanas elementu. Protams, būs uh, jāņem vērā arī tas, kā šie pasākumi saskaņojami ar enerģijas taupīšanu. Un, protams, mēs nevaram atteikties no dzīvnieku labturības nosacījumiem, un arī jūs noteikti man uh, neiebildīsiet. Lieliski saka priekšādātājs. Tālāk dosim vārdu Giovanni Lavijas kungam. Lūdzu, paldies priekšādātāji. Komisāram at kandidātkungs pirmām kārtām. Uh, Gribēju teikt jums paldies par to, ko jūs teicāt, par visu, ko esat teicis šorīt. Domāju, ka jūs esat sniedzis zināmā mērā garantijas gandrīz ikvienam šajā komitejā. Citu uzklausīšanu ietvaros, ir īpaši uzklausot budžetu komisāru, nekas netika teikts par lauksaimniecības eh, budžetu samazināšanu. Un domāju, ka arī tas ir tāds ļoti pozitīvs punkts. Tas, ka jūs pieminējāt to, ka ir šie darba dokumenti, par to esam ļoti daudz nobežījušies. Pastāv ļoti dažādi atbalsta līmeņi dažādos Eiropas Savienības nostūros. Ne visi atbalsta šo politiku, ne visi atbalsta to vienādā līmenī. Ir, piemēram, sektori, kā augļu un dārzeņu sektors, kas veido 16% no lauksaimniecības kopumā. Uh, produkcijas, kas tiek pārdots, un tomēr tas saņem tikai 4% no finansiālā atbalsta, kas attiec uz šīm konkrētajām precēm, un te es gribu pieminēt tieši vidusjūras reģionā ražotās preces, kā jūs domājat, sniegt konkrētus pasākums, lai izlīdzinātu šo atbalstu sniegšanu. Paldies! Sigur că dacă am ține cont de ponderā fiecărui sector și... Mums būtu jāņem vērā katras nozares īpatsvars, un ja mēs to salīdzinātu ar subsīdiju apjomu, varbūt arī izrādītos, ka ir daudz nozaru, eh, attiecībā uz kurām ir nav ievērots līdzsvars. Es domāju, ka atbalsts augļu un dārzeņu audzēšanas nozarei eh, ir jāiestrādā specifiskos mehānismos, kas ir paredzēti līdzsvaru nodrošināšanai. Un uh, uh, arī nesen veiktās reformas šai nozarē mums dod iespēju īstenot uh, atbilstošus mehānismus. Šeit uh, finanšu dotācijas, kas ir piešķirts dalību valstīs, ir diezgan uh, ievērojamas un atstāja diezgan lielas manevrēšanas iespējas konkrētās nozarēs. Kad mēs diskutēsim par tiešajiem maksājumiem, visas šīs problēmas būs jāņem vērā. Un man kā komisāram būs jārod līdzsvars starp dažādām nozarēm. Un mums būs jāņem pirmkārt vērā ne tikai attiecīgās nozars īpatsvars, bet arī specifiskā situācija šajā jomā. Ir speciāli pasākumi paredzēti augļu un dārzeņu nozarei, kas nav spēkā citās nozarēs, un mums būs jā jāpanāk līdzsvars. Es nevaru jums uh, tagad dot solījums par konkrētām summām, konkrētām nozarēm, bet mums ir jāraugās uz visu situāciju kopumā, bet mums ir jārod specifiski mehānismi, kas ir piemērot specifiskām nozarēm. Papildu jautājums no Lavija kunga. Uzklausīšanas gaitā Jūs vairāk kā vienreiz atsaucāties uz tirgus intervencēm, un uz to, un uz modeli, kas būtu līdzīgs augļu un dārzeņu sektoram, vēloties to paplašināt arī uz citiem lauksaimniecības sektoriem. Bet, kā jau teicu, viņi saņem tikai 4,1% no finansiālā atbalsta. Un daudz mazāk tiek saņemts tajā brīdī, kad runājam par tirgus intervencijām. Tur ir vispār runa par mazāk kā 1%. Tātad viss šī kopējā mašinērija šai gadījumā, manuprāt, ir jāpārskaņo, jāpieskaņo, jāuztūnē. Un tāpēc man interesē, ka jūs teicāt, ka domājat par uh, šīs sistēmas izvēršana, lai to pār, pārlikt arī uz citām jomām. Tā varbūt idejaski ir ļoti laba doma, bet varbūt vajadzētu vispirms izpētīt šo sistēmu tirgus eh, dārzeņu un augļu jomā, un varbūt tā jāuzlabo vispirms šai konkrētajā sektorā, tā lai tā būtu atbilstīgāka, un eh, lai tā varētu tad attiecīgi izlīdzvarot arī pārējo tirgu. Komisaram atkandātātam vārds. Specifiskais mehānisms augļu un dārzeņu jomā ir uh, jauns, un tas ir ieviests tikai pirms gada, ja nekļūdos. Es domāju, ka varbūt ir pārāk agri izdarīt secinājumus par šā mehānisma darbības efektivitāti un par to, kādas korekcijas būtu nepieciešamas. Bet es arī zinu to, ka ir paredzēts veikt uh, analīzi Uh, par uh, reformas uh, efektivitāti un pēc šīs analīzes pabeigšanas, pēc tā, kad eksperiments būs turpinājies pietiekami ilgi, mēs varēsim izdarīt secinājumus un attiecināt tos varbūt arī uz citiem sektoriem. Grazie, komisār. Paldies, saka priekšsādātājs komisāram at kandidātam, tālāk došu vārdu Maginas skundzei. Paldies priekšsādātāji, paldies komisāram at kandidātam. Trīs komentāri. Gribēju izteikt jums komplements par to, ka likāt uzsvaru uz pārtiks drošību. Tas ir jautājums, par ko šis parlaments ir izteicis viedokli un ļoti uztraucas. Tālāk. Ceru, ka komisija pievērsīsies pārtiks drošības jautājumiem ne tikai tajos gadījumos, ne tikai tā, lai Eh, cenas pieaugu patērētājiem, bet lai tas samazinās arī ražotājiem. Tā izmaksas samazinās ražotājiem. Turklāt es domāju, ka jāsadarbos ar konkurences ģenerāla direktorātu, lai nodrošinātu šo balansu starp ražotājiem un patērēm un tā kā, tālāk. Tālāk eh, Kvīnskundze par eh, runāja arī par to šo nes, nes, saiknes trūkumu par ģēmo starp zinātni un patērētāju viedokli. Arī par to jādomā un gribēju lūgt jūs komentēt, varbūt varat to darīt tā pavisam atklāti, lai varam to arī pateikt lauksaimniekiem, kas notiks ar šo pārdalīšanu starp dalību valstīm, starp reģioniem dalību valstīs un kā tas notiks šī pārdalīšana tieši starp lauksaimniekiem. Uh, kā tad, kā runāt gan ar tiem, kas būs vinētāji, gan zaudētāji šajā pārdalīšanas rezultācijā. Un turklāt šis eh, atsaucas periodu, atsaucas periodu maiņa, ko jūs domājat par to, tātad pārnes šo atsaucas periodu no agrāk laika uz tagad eh, tuvāku šim konkrētam mirklim pietuvinātāku laiku kandidātu kungs lūdzu. Es jums centīšos eh, atbildēt pēc iespējas atklātāk, tik atklāti, cik es to pašreizējā brīdī varu izdarīt. Es domāju, ka šis references laikrafiks pašlaik vair, vairs nav risinājums. Mums ir jāņem vērā daudzveidība, mums ir jāņem vērā daudzas specifiskas problēmas. Līdz ar to mēs nedrīkstam atgriezties pie tādiem tirgus regulēšanas mehānismiem, kas eh, tirgus darbību ietekmēja. Es, es kā, jau, kā jau es teicu, šis eh, vēsturiskais risinājums vairs nedrīkstētu tikt piemērots. Ja runa par uh, summām, kas ir jāsadalās starp dalībvalstīm un dažādiem reģioniem, es eh, diemžēl nevaru jums šodien sniegt to atbildi, jo, manuprāt, mums vēl par to ir jādiskutē. Es jums nevēlu, ne, ne, nav jau tā, ka es nevēlos jums sniegt, sniegt šo atbildi. Es uzskatu, mums ir jāparedz eh, vajadzīgais līdzsvers. Galu galā daudzos reģionos, daudzās nozarēs, daudzās dalībvalstīs parādās eh, daudzas specifiskas problēmas, taču Svarīgi ir lūkas. Pašlaik mums ir koplēma procedūra. Tieši tāpēc man ļoti būtisks šķiet eh, dialogs. Par to mums vajadzēs diskutēt. Es ļoti novērtēju kompetenciju, kas piemīt parlamentam un īpaši šai komitejai. Ir vajadzīgs līdzsvarots risinājums daudzveidīgai Eiropai. Paldies, saka priekšādātājs. Magines kundze, jums papildu jautājums īpašs, īpatnējs ļoti jautājums, bet es nezinu, kas tad, kāda ir jūsu mīļākā mūzikas, nezinu, vai mīlat Beatles vai Paulu Makartnī, bet šajā saistībā gribēju vaicāt, vai jūs aizstāsi, aizstāvēsiet lopu ražotājus pret tādām kampaņām, ko vada, piemēram, Pauls Makartnīs. Vai jūs varat apsolīt šim parlamentam, ka jūs Eiropas Savienības līmenī ieņemsiet konkrētu nostāju, jo reizēm šīs ļoti dīvainās un pat trakās idejas faktiski tiek īstenots, ja ne, nenotiek, netiek organizēta pietiekama pretestība. Na, cred că, cred că la, la uh, sigur că îmi place inclusiv muzica lui. Jā, protams, man patīk Paul McCartney mūzika un katram ir tiesības uh, domāt, kā viņš vēlas un uh, iestāties par savām vērtībām. Es uh, nekomentēšu, es uh, respektēju katra cilvēka vērtības, bet es gribu teikt, ka visefektīvāko politiku ko nostāju var izstrādāt parlaments un es kā komisārs darīšu visu, kas būs manos spēkos, lai nāktu klajā ar izsvērtiem priekšlikumiem un idejām, ņemot vērā uh, to, lai lauksaimnieki uh, spētu nodrošināt ražošanu un pārdot savu produkciju. Un es uh, nevēlētos vairāk komentēt šo jautājumu. Lieliski saka priekšsādātājs, paldies! Līdz ar to esam noslēguši visu runātāju sarakstu. Tos, kas bija iekļaut šajos jautājumu raundos, bet tagad tomēr mums būs iespēja dot pāris deputātiem vārdus tiem, kas iekļaut arī rezerves listā no sociālas un demokrātisku grupas, jo tieši viņi bija tie, kas ietaupīja laiku. Un tāpēc vispirms došu vārdu Oleņķaka kungam. Paldies, priekšsādātāji! Gribēju atgriezties pie lauku reģiona attīstības jomas. Tas ir svarīgi, tā ir ļoti svarīga joma, jo es esmu bijis lauksaimniecības ministrs. Uh, Esmu strādājis jaunajās dalībvalstīs un zinu, ka līdzekļi, kas ir šajās programmās, parasti paredzēti tieši lauksaimniekiem, lai subsidētu viņu darbību un rīcību, uzlabot viņu rentabilitāti. Un daudzās saimniecībās tas ir galvenais finansējuma avots, lai viņi vispār varētu izdzīvot. Es personīgi domāju, tas ir jautājums jums, bet tad šo jautājumu nevajadzētu sistematizēt, jo galu galā varbūt eh, šos līdzekļus nevajadzētu sniegt kā tiešās subsīdijas, bet gan e, citādākā veidā tieši saimniecībām, nevis apmaiņā pret ražojumiem. Jo jāsaka, šobrīd laukos ir apstājusies lauku reģiona attīstība. Netrūkst atbalsta cilvēkiem, kas tur dzīvo jānodrošina viņiem arī citādāk veida atbalsts, ne tikai šie tiesie maksājumi, piemēram, uzlabojot eh, modernās infrastruktūras, uzlabojot piekļuvu pakalpojumiem, izglītības jomu, veselības aprūpi, nodrošinot sportošanas iespējas, kultūras aktivitātes un tam līdzīgi. Arī šie, šāda veida atbalsts ir ļoti svarīgs lauku reģioniem. Domāju, ka to vajadzētu uzskatīt par prioritāti programmā, kas nodarbojas ar lauku reģionu attīstību. Un es domāju, ka šai gadījumā atbalstam vajadzētu noris, atbalsta pārvaldība vajadzētu notiekties pavisam citādāk nekā tas kas notiek šobrīd. Kandidāta kungam vārds atbildē. Es saprotu jūsu viedokli. Es zinu, ka jūs nākat no dalībvalsts Austrum Eiropā, kur uh, pastāv īpašas problēmas. Komisāra amatā man būs jāņem vērā problēmu daudzveidība. Uh, Ir tādas dalībvalstis, kur lauksaimnieku skaits ir eh, mazāks nekā Polijā. Un tieši tāpēc ir būtiski attīstīt citas eh, darbības lauku reģionos, eh, ne tikai lauksaimniecību. Taču tieši tāpēc tiek dotas iespējas, spēles iespējas dažādās dalībvalstīs uh, izstrādāt dažādus lauku attīstības pasākumus. Šie pasākumi tiek izstrādāti dalībvalstu līmenī vai arī pat reģionu līmenī. ir eh, jāsadala līdzekļi labākā veidā dažādām eh, investīcijām un dažādām darbībām, tā lai eh, laukiedzīvotāji no tā varētu būt labumu. Polijai ir iespēja noteikt prioritātes. Protams, mums ir vajadzīgi mehānismi, ir jānodrošina šādi mehānismi, lai dalībvalstis varētu izstrādāt šādas sev specifiskās programmas. Tāpat ir jāņem vērā arī citas idejas, kas jau ir izskanējušas eh, par šiem jautājumiem. Esmu atvērts jauniem priekšlikumiem gan attiecībā uz reformu, gan arī uz jauno regulu. Mums ir jādod vairāk iespēju dalībvalstīm pašām uh, izlemt uh, par uh, sev specifiskajām problēmām. Uz vienu minūtu došu vārdu Olsens kundzei. Paldies!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 Tātad gribu teikt, ka saprotu komisāra amata kandidāta nostāju, kad jūs runājāt par to, ka nepieciešams paturēt vismaz to budžeta līmeni, kāds pieejams šobrīd. Pārējā Eiropa, protams, tāpat laikā šobrīd iet cauri ļoti sarežģītam ekonomiskās un finanšu krīzes periodam. Un kā jums šķiet, kā jums izdosies noturēt šo budžeta līmeni, ņemot vērā šos apstākļus, it īpaši tad, ja kāds izteiks priekšlikumu šo budžetu samazināt? Nu știu, uh, o să vedem uh, care este ideea, abordarea. Mēs uh, izvērt prezentēsim šo nostāju komisijas kolēģijā. Mums jāredz, kāda būs jaunā komisija, jo tā sastāvs vēl nav apstiprināts. Es jums paudu savu viedokli par budžetu. Es arī apzinos, ka kā Barozo divi komisijas loceklis Es saprotu, ka lauksaimniecībā ir nepieciešams finansējums. Dalību valstis izvirza mērķus, kam ir nepieciešams atbilstošs finansējums. Bet mans uzdevums, mans pienākums kā lauksaimniecības komisāram ir minēt argumentus, lai pamatotu to, ka ir jāīsteno konsekventi kopīgajā lauksaimniecības politika, un to es arī darīšu. Tālāk Delanžas kundze uz vienu minūtu, pēc tam dosim vēl iespēju komisāram kandidātam atbildēt. Paldies, priekšsēdētāji. Mēdz teikt, ka jums varbūt ir taisnība, bet tāpat laikā nenozīmē, ka, jūs, eh, ka tas ir vispār valdošais viedoklis. Tātad jums ir vajadzīgs spēks, jums nepieciešams spēks, lai aizstāvētu savas nostājas un pozīcijas. Un te gribu jums vaicāt, kā jūs grasaties pārliecināt savus komisijas kolēģus, par to, ka tas, ko jūs sakāt šodien šeit, tātad par kopienu, par lauksaimniecības politiku, atbilstīgu budžeta līmeni, kā jūs pārliecināsiet viņus, ka tas, ko jūs šeit sakāt, ir nepieciešams. Kā komisāra kungi jums reizēm vajadzēs rīkoties arī tā, kas varbūt nepatiks dalību valstīm. Tā ir daļa no jūsu darba, un jūs, jums tiks izdarīts arī spiediens, izdarīs uz to jums, uz jums arī jūsu valdība. Kā jūs pretosieties šim spiedienam, kā risināsiet šāda veida situāciju? Komisāram kandidātam vārds atbildē. Da, cum îmi voi convinge colegii sau cel puțin cum voi încerca, sper să... Kā es pārliecināšu savus kolēģus, kā es centīšos to darīt. Un tā kā es to darīju, runājot šodien ar jums par to, ka ir nepieciešama spēcīga lauksaimniecības politika. Es domāju, ka ir argumenti, piemēram, par tirgus apgāde ar pārtikas produktiem, ko jau es minēju savā ievadu ja uzrunā, tas nav kaut kas tāds, kas ir sasniegts uz uh, visiem laikiem. Mums ir jādomā par nākotni, par nākotnes mehānismiem, un uh, ja samazinātos pārtikas uh, produktu ražošanas potenciāls, tas nākt tas būtu par sliktu mūsu interesēm, un ja tas notiktu krīzes laikā. Uh, To mēs nedrīkstam aizmirst. Tālāk runājot par intervences iespējām. Es domāju, ka vissvarīgākais ir neaizmirst uh, par Eiropas uh, Savienības, par kopienas interesēm un nosacījumiem, un tas ir primārs. Es esmu komisāra kandidāts, un man ir pilnīgi skaidrs, ka es īstenošu Eiropas uh, Savienības normas arī budžeta kontrolas jomā Un, protams, viss ir arī atkarīgs no komisijas uh, spējas veiksmīgi pārvaldīt līdzekļus, un komisija ir gatava to darīt un sniegt atbalstu arī dalību valstīm. Komisārio. Komisārkungs. Komisārio Selē rinuncia ai suoi 5. Komisāra amata kandidāta kungs. Nu, varbūt jūs varētu atteikties no savām piecu minūšu sarunām, un tad eh, pēdējās uzrunas varbūt mēs vēl varam uzdot pāris jautājumus, dot pāris deputātiem iespējams atbildēt. Tas jūsu ziņā. Esmu uzticīgs eh, manis eh, ievadrunā teiktajam par dialogu ar parlamentu. Man šķiet, ka secinājumi par manis teikto ir acīm redzami, un esmu atvērts dialogam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 ir darījis visu iespējamo, lai neuzdot papildus jautājumus tā, lai vairāk deputāti varētu tos uzdot. Un es tiešām ceru, ka jūs atzīsiet šo centienus un dosiet iespēju uzdot uh, jautājumus deputātiem no mūsu grupas. Jā, saka priekšsādātājs. Tālāk Danelisa kungam vārds viena minūte. Paldies, paldies, šeit pacēžu, šeit es esmu. Ka komisāra amata kandidāta kungs. Vai jūs domājat, ka la Eiropas lauksēmniecības modelis izsaka tos sociālos principus, kam vajadzētu būt eh, Eiropas lauksaimniecības pašos pamatos. Kāda cita vērtības jums, jūsuprāt, tam vajadzētu ietvert un kāda, ve kāda veida pro, palīdzību šeit piedāvā Lisabonas līguma spēkā stāšanās? Așa cum vă spuneam, cred în opinia mea ka. Jau esmu uh, iepriekš teicis, ka esmu pārliecināts, ka Eiropas lauksaimniecības modelis pirmkārt balstās uz pre, produktu kvalitāti un daudzveidību un uz uh, to, cik būtiski ir saglabāt lauksaimniecisko ražošanu visā Eiropas Savienības teritorijā, ņemot vērā katra reģiona īpatnības. Un Es domāju, ka pastāv saistības starp lauksaimniecības modeli Eiropā un Eiropas sociālo modeli. Mēs cenšamies saglabāt lauksaimniekus visā Eiropas Savienības teritorijā. Uh, strādājot pie turpmākās kopējās lauksaimniecības politikas, mēs šo redzējumu pastiprināsim kad mēs runājam par daudzveidību, ne tikai attiecībā uz pārtiks produktiem, mēs eh, runājam arī par lauksaimniecības veidu daudzveidību Eiropā. Un es domāju, ka tieši ar šādas daudzveidības eh, starpniecību mēs varam pamatot finansējumu nepieciešam lauksaimniecībai. Paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs. Faimenkungs uz vienu minūti. Komisār kungs, augstu vērtē to, ka mums ir komisārs no jaunās dalību valsts šai, šai jomā un gribēju vaicāt jums par kopējās lauksaimniecības politikas nākotne, jeb KLP. KLP ir ļoti atšķirīgi piemērota eh, jaunajās dalību valstīs un vecajās dalību valstīs. Ko jūs darīsiet turpmāko piecu gadu laikā, lai panāktu uh, līdzīgus nosacījumus un apstākļus šīs politikas piemērošanai visā Eiropas Savienības teritorijā? Vai jūs strādāsiet pie tā, vai jūs nāksiet klājā ar priekšlikumiem šai ziņā? Tā, lai lauksaimnieki arī jaunajās dalību valstīs tiek pakļaut tieši tādiem pašiem noteikumiem, kā to kolēģi vecajās dalību valstīs. Paldies! Vārds komisāram at kandidātam atbildēja referiți în primul rând la plățile directe și aici... Jūs uh, varbūt gribat uh, šeit uh, izdarīt atsaucas tiešiem maksājumiem. Jā, es gribu apstiprināt, ka nākšu klajā ar priekšlikumiem, kuros nebūs vairs atšķirības starp vecajām un jaunajām dalību valstīm attiecībā uz pieju un pirmo un otro pīlāri. Pēc manām domām kopēja lauksaimniecības politikā jāņem vērā īpatnības specifika un mums ir jādod iespēja dalību valstīm uh, risināt situāciju lauksaimniecībā, jo, piemēram, jaunajās dalību valstīs ir nepieciešams lielākas investīcijas nekā vecajās dalību valstīs. Bet runājot par tiešiem maksājumiem, es domāju, ka ir jāpanāk lielāks līdzsvars un taisnīgums, ņemot vērā arī vēsturiskos apstākļus. Lielas paldies, komisāra amata kandidāta kungs. Šaldi Mozes kundzei vienu minūti. Paldies. Es sēžu šeit. Pavisam īsi. Uh, Fišeras Pēlskundze jau tika pieminēta, un viņai bija ļoti stingra nostāja attiecībā uz tām dalībvalstīm, kurām ir uh, problēmas ar uh, um, maksājumu nodrošināšanu. Uh, Viņi uzskatīja, ka šie maksājumi ir jāpārtrauc. Saskaņā ar revīzijas palātas datiem eh, šķiet, ka tagad viss darbojas. Ir, protams, nelieli izņēmumi, eh, bet problēmas ir dažās valstīs, un tā skaitā arī Rumānijā. Kā jūs, eh, ko jūs darīsiet, lai nodrošinātu, ka nauda tiek izlietota pareizi? Es to jau pieminēju. Man šķiet ļoti būtiski tās, ka mums ir jābūt pietiekami spējīgiem pareizi izmantot līdzekļus, kā arī nodrošināt kontroli pār līdzekļu izlietojumu. Ir uh, vesels pasākuma loks, uh, kā mēs varētu dalību valstis uh, brīdināt pirms naudas līdzekļu plūsma tiek iesaldēta. Mums pastāv iespējas piemērot arī finanšu sankcijas, ja tas ir nepieciešams. Attiecībā uz Rumāniju vēlētos teikt sekojošo. Esmu tagad eh, komisārā mata kandidāts. Es ceru, ka drīz es kļūšu par apstiprinātu komisāru. Un tad man būs atbalsts no komisijas dienestu puses, kuriem ir pietiekami daudz zināšanu šajā jomā. Tādējādi mēs varētu nodrošināt, lai kļūdas eh, šajos maksājumos kļūtu pēc iespējas mazākas. Mums ir jādomā par to, kā atbalstīt dalībvalstis, kā palīdzēt viņām pārvarēt šādas problēmas. Bieži vien eh, struktūrāli šīs valstis ir vājākas. Es to jums, es tiemžēl nevaru darboties Rumānijas interesēs, es darbošos kā Eiropas komisārs. Paldies! Lieliski saka priekšsēdētājs. Abbiamo finito. Līdz ar to mēs arī beigsim šo uzklausīšanu. Tas, tas arī ir noslēgums šai uzklausīšanai. Siamo molto contenti, caro komisārio, siamo molto contenti. Komisāram at kandidāts, mēs esam ļoti apmierināti ar jūsu atbildēm. Nezinu, cik daudziem komisāram un kandidātiem bijuši šādi silti aplausi, bet tiešām liels paldies, ka bijāt šeit runājot ar mums. Līdz ar to sanāksmi mēs šobrīd pārtraucam. Gribu atgādināt, ka koordinātori tiksies ar savām, saviem deputātiem, politiskajām partijām, jo pulkstens vienos būs debriefinga sanāksme, tātad tikšanās izvērtējuma sanāksme, kurā arī izvērtēsim tad šīs uzklausīšanas rezultātus. Un tad līdz ar to šobrīd